So, well, good afternoon, everybody. Uh... Labvakar visiem! Samērā pelēka pēcpusdiena šeit, Eiropas galvaspilsētā, un es jūs visus sveicinu 2012. gada pēdējā sēdē, šā gada pēdējā sēdē. Vispirmām kārtām es vēlētos apsveikt mūsu, mūsu mm, nodaļas priekšnieku jo viņam šodien ir dzimšanas diena. Priecīgu dienu jums! Runāju par priekšstādātāju paziņojumiem. Vispirmām kārtām par tālāko procedūru. Jūs jau noteikti būsiet dzirdējuši un būsiet iepazinušies, ka vispirms vēlētos pateikt, ka mūsu sēde tiek raidīta tīmeklī tiešstraidē. Tad koordinatori lūdza atlikt balsojumu par Turunenes kundzes ziņojumu divu iemeslu dēļ. Pirmais, visi referenti un ēnu referenti bija viensprāts, ka ir nepieciešams papildus laiks, lai sagatavotu adekvāts un visiem pieņemams kompromiss. Man tur nekas nebija iebilstams, ja uzskatu, ka tas ir viens no mūsu komitejas galvenajiem uzdevumiem. Pie tam vadošā komiteja arī atlika balsojumu par Turunens kundzes ziņojumu, un tie, kuri strādā pie Turunens kundzes ziņojuma, ziniet, ka tas nebūs mūsu darba kārtībā. Tātad šovakar, šo pēcpusdienu, mums būs eh, pirmās diskusijas par eh, Ramona kunga ziņojumu par audiovizuālo mēdīju pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Tur atbildīgā komiteja ir kultūras jautājumu komiteja. Runāsim un izskatīsim arī Švāba kunga ziņojumu, igadējais ziņojums par konkurences politiku. Šā jautājuma izskatīšana stāksies 15 pāri 5. Godātie kolēģi, vai mēs varam apstiprināt šādu darba kārtību, kā es tikko pieminēju? Ja neviens neiebilst, tad esam darba kārtību apstiprinājuši. Un tagad citos jautājumos. Uh, Vēl to atgādināšu mūsu sēdes noslēgumā, un tomēr vēlētos pateikt, ka mēs organizējam IMKE deputātiem iepazīšanos ar jautājumiem, un rītā deviņos mēs sākam sākam balsošanu, bet pirms tam mums vajadzētu nofotografēties 2012. gada IMCO komiteja. Es jums tikko parādīju mūsu jaunumu vēstuli, un uh, arī arī žurnālisti ir sagatavojuši, un tie, kur ir strādājuši pie šīs avīzes, ir visi sagatavojuši mums arī Ziemassvētku sveicienu. Nākamais par trilogu. Mums bieži tiek jautāts, kā notiek trilogs, un līdz ar to tie, kur seko līdzi mūsu darbam, var mājaslapā sekot līdz tam, kā notiek sarunas. Kopš mūsu pēdējās sēdes ir panākta vienošanās ar padomi par EDR eh, e procedūru, un eh, jūs droši vien nebūsiet redzējis šo slaveno vēstuli, kuru mēs esam šeit saņēmuši. Tātad esam saņēmis formālu vēstuli no padomes, tāda tā izskatās. Un eh, šeit ir, kā pielikumā, pielikta klāta padomas nostāja. Un padoma apgalvo, ka ja parlaments pirmajā lasījumā pieņem savu nostāju, tad padomu to apstiprinās. Un tas arī ir trialoga rezultāts. Bet, protams, rītā Meierkungs arī mums par to iepazīstinās, bet rītā mēs par to balsosim un arī runāsim. Un tad, ja pareizi atceros, februārī jautājums tiks balsot un izskatīts plenārsēdē. Tas bija otrais iekšējā tirgus svarīgais dokuments. Rītā ir paredzēta tikšanās un diskusijas par ar Kreutzmanu kungu par muitas procedūru. Un eh, domāju, ka mums izdosies vienoties trialogā trešdien, un tad mēs būsim 2012. gada pašā nogalē vienojušies par ļoti svarīgiem jautājumiem. Kolēģi, Tagad mēs pārējām pie Baldasāras kunga jautājuma izskatīšanas, ziņojuma izskatīšanas. Vēlējos pateikt, ka Redings kundze vēlētos tikties ar mani, un vienīgais laiks, kad viņai bija pieejams, la, pieejama laika niša viņas kalendārā, bija šodien pulkstens 4.15. Un es ceru, ka pirms 4.15 manā vietā nosēdīsies arī cits sēdes vadītājs, un tad es varēšu tikties ar Redingas kundzi. Jau iepriekš paldies, bet tagad rīcības programmas izveida muitas nozarei. Jautājums bija par to, lai patreizējā muitas programma tika sašķelta divās customs un uh, vēl cita. Jūs jau esat sagatavojis ziņojumu, Koferatī kungs Šmita kungs, ēnu referenti ir ieradušies. Un tagad eh, Baldasārs kungs, jūs varētu mūs iepazīstināt. Un es tagad, do, pēc tam es došu vārdu ēnu referentiem, un pēc tam Daskalū kungs no komisijas ir šeit. Arī jums es došu vārdu. Un tagad Baldasārs kungs. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es izteikšos ārkārtīgi īsi. Pēc tam, kad mēs ārkārtīgi sīk un pamatīgi izskatījām 41 iesniegto grozījumu, mums izdevās vienoties par trīs kompromisu grozījumiem. Un uh, kompromisos trijos izdevās eh, apvienot apmēram 20 grozījumus, un par pārējiem mēs balsosim par katru atsevišķi. Patiesībā es pozitīvi izturos pret visiem iesniegtiem grozījumiem, izņemot, kā jau es to vairākas reizes esmu uzsvērs, es neatbalstu tos grozījumus, kurus ir eh, iesniegusi iesniegusi viena politiskā grupa, kura vēlas no šīm programmām, kastams un arī otrs, izslēgt potenciālās ka kandidātu valstis. Sestais punkts par specifiskiem mērķiem šajā programmā un 6 un 6a arī šajā programmā ir interesanti. Lielākā problēma nav bijis šā ziņojuma saturs. Par saturu nevienam nav nekas iebilstams vai pieliekams. Mēs vēlamies, lai arī likumdošana atbilstu patreizējā laika garam. Līdz ar to pēc būtības problēma šeit nav. Un tagad es vienkārši vēlētos uzklausīt ēnu referentu teikto. Paldies un vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kuri ir piedalījušies šā jautājuma izskatīšanā. Paldies par komentāriem, jo tie ir nākuši šim ziņojumam par labu. Prieksēdētājs, paldies! Koferatī kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Arī es vēlētos pateikties Baldasāras kungam. Mūsu sadarbība ir bijusi lieliska un auglīga. Sagatavotie kompromisa priekšlikumi ir mums pieņemami, un tieši kā jau Baldasārs, teik, Baldasārs kungs teica, runa iet par sap saturu, bet mēs esam strādājuši arī pie formas, vairāk pie formulējumiem. Nevienmēr ir viegli noformulēt tā, lai visiem būtu viss saprotams un pieņemams. Tāpēc es patiesībā uzskatu, ka mēs esam pietuvojušies tik tuvu labākajam rezultātam, kāds vien ir iespējams. Arī komisija ir akceptējusi to, ka fiskālis un customs būs divas dažādas programmas. Komisijas deleģētie akti un arī tehnisko palīgu līdzekļu attīstība pieprasa šādu programmu sašķelšanu. Uzskat, ka nākotnē būs svarīgi arī izvērtēt to, kā darbojās muitas un šīs programmas, un šai izvērtēšanai būs nepieciešams finansējums. Līdz ar to jā, grozījumi un kompromisa grozījumi bija nepieciešami. Manuprāt, tomēr ir palikusi neatrisināta viena problēma, bet tas nav mūsu spēkos to izdarīt. Tie resursi, kuri ir nepieciešami, kurus nepieciešams piešķirt programmai. Runājot par daudzgadu finanšu schēmu, resursi tika palielināti un eh, mums vajadzētu panākt tik daudz, tik lielu finansējumu piešķiršanu, lai tas būtu pieņemams visiem. Šobrīd eh, parlaments nerunā vienotā balsī, un tas nāk par sliktu mūsu kopīgajam darbam. Ir nepieciešams atvēlēt adekvātu finansējumu, bet vēlētos vēlreiz pateikties Balda Sāras kungam un arī pārējiem kolēģiem, kur piedalījās šajā diskusijā. Paldies! Turpina priekšsēdētājs Šmita kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Arī es vēlētos pateikties Baldasāras kungam. Mēs visi zinām, ka varbūt, ka šis nav visus vienlīdz lielā mērā interesējošs jautājums, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Īpaši šobrīd, kad mēs runājam par visu naudu, kas būtu iespējama, ko būtu iespējams savākt Eiropas Savienībā. Mēs esam viensprāts, ka kompromiss ir lieliski, bet eh, ceru, ka mums izdosies panākt kompromisu arī šajā jomā. Tātad vienīgais, kas man nepatīk, nedomāju, ka finansēšanā Eiropas atvēlētajā finansējumā vajadzētu iekraut, iekļaut, lai finansētu tiktu arī skeneri un laboratorijas aprīkojums. Mēs noteikti varam rast citu finansējumu avotu šīm, šādām vajadzībām. Domāju, ka mums galveno uzmanību tomēr vajadzētu vērst uz to, lai visi piekrist tam, cik svarīgs ir šis finansējums un cik svarīgi ir nodrošināt adekvātu IT sistēmas darbību visā Eiropā, visaptvaroša IT sistēma. Un tas arī, manuprāt, ir vissvarīgākais. Tas arī vienīgais, ko es vēlējos pateikt, un, eh, kā jau teicu, man nav pieņemama citu instrumentu finansēšana, kā tikai to, kas ir saistīta ar IT priekšsēdētājs. Pirms es dodu vārdu komisijai, var vēl kāds no deputātiem, kas vēlētos izteikt savu viedokli? Vēl kāds? Labi, Daska Lūkungs. Sveicināt mūsu komitejas sēdē un tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un paldies gan Baldesāras kungam, gan arī ēnu referentiem par šo ziņojumu. Man nav pieticis laika izlasīt šo ziņojumu, es tikai vēlējos jūs iepazīstināt ar to, kas notiek padomē. Padome apstiprināja komisijas iesniegto ideju un eh, nelielās izmaiņas ir tehniskas dabas. Regula tika pieņemta komisijas teksta redakcijā, un jūs komitejai būtu svarīgi zināt, ka sākotnēji dalību valsts pieprasīja, lai šī programma finansētu aprīkojumu. Pēc eh, ļoti ilgām un garām diskusijām dalību valsts nonāca pie lēmuma atteikties no šīs idejas, un dalību valsts ir panākušas padomē prasību vienkārši ieteikt komisijai pārvaldīt šo finansējumu un rast finansējumu daudzgadu finanšu schēmā, un šim pētījumam būtu jābūt pabeigtam 18. gadā. Tāds ir status quo, un tas lielā mērā atbalsta arī komisijas ideju par to, ka uh, aprīkojumu vajadzētu finansēt citu programmu ietvaros un nevis customs. Un tas arī ir būtiskākais, ko vēlējos šeit pateikt. Par to esam runājuši arī iepriekšējās reizēs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Baldasārs kungs, vai vēlaties vēl noslēgumā teikt kādus vārdus? Komisija cer, ka jums ir kompromisa grozījumi kompromisa grozējumi ir eh, pielikti klāt balsošanas sarakstam, un esmu pārliecināts, ka arī ēnu referentiem ir grozījumi. Baldasārs kungs, vai vēlaties vēl teikt, ko pēc komisijas un kolēģi teiktā? Rītā mēs balsosim, rīt pēcpusdienā balsosim par šo ziņojumu. Baldasārs kungs, jā. lielos vilcienos nav jau nekas šeit piebilstams. Vēlētos pateikties kolēģiem, kuri šeit izteica savu viedokli, galvenokārt pozitīvus komentārus. Un eh, šobrīd esam nonākuši noslēguma fāzē un finansējums infrastruktūru un instrumentu attie, eh, attīstībai vēl nav rasts, bet eh, par pašu tekstu tik tālu mums problēma nav. Paldies! Okay, well, that concludes that item. Um, now, um... Paldies. Um, Lagripas kundze nav šeit, tāpēc mēs nevaram vēl izrunāt vēl vienu citu lietu. Tāpēc lūdzu taisīsim pauzi, vai Švāba kungs jūs gribētu kaut ko teikt? 10 pār 4. Es gribēju pajautāt, vai var uzreiz pāriet pie Švāba kunga ziņojuma. Vai Legripas kundze ieradīsies? Pierzvas piezvanīsim Legripas kundzei un tad noskaidrosim arī, vai Vai vēl viens uh, deputāts, kas mums ir nepieciešams, uh, grasās ierasties, tad mums vajadzētu tomēr, lai Lagripas kundze būtu šeit. Pārtraukums līdz pulksten 16.10. I'm just here to listen. So, liebe Kolleginnen un Kollegen. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, turpināsim. Pārtraukums ir beidzies. Nākamais punkts ir Eiropas Savienības muitas kodeksa pārstrādāta redakcija. Referente ir Konstance Legripa. Došu viņai vārdu. Lūdzu. Merci. Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi. Šodien mēs esam šeit, lai iepazītos ar grozījumiem, kurus, ar kuriem es iepazīstināju referentu, un pēc tam runāsim par Savienības muitas kodeksa reformu. Mēs esam daudzas nedēļas IMCO ietvaros sprieduši par šo ļoti sarežģīto dosjē. Tas ir ļoti tāds komplekss jautājums. Mums bija arī jāapmainās domām ar muitas iestādēm un jāpadomā, jāņem vērā daudzas iesaistīto pušu ekonomiskās intereses. Un, protams, bija jācenšas to visu tomēr apkopot puslīdz saprotamā veidā. Mēs balstāmies uz muitas kodekstu, uz muitas kodeksu, kam jau ir diezgan daudz gadu, un modernizācija, protams, ir nepieciešama, tāpēc 90. gada modernizētais kodeks ir, to ir iecerēts pārstrādāt, un mēs esam saņēmuši arī priekšlikumu, attiecīgi priekšlikumu no Eiropas komisijas. Un, protams, ka kodeks ir jāreformē, tāpēc, ka ir ticis pieņemts Lisabonas līgums. Kodeks visa šī muitas procedūru sistēma ir jāmodernizē. Tas ir galvenais vai tāds vispārējais uzdevums šajā jomā. Muitas savienības padziļināšana arī tagad ir nepieciešama, un Eiropas Savienība ļoti daudz ko ir paveikusi šajā jomā. Un pirms dažām dienām, 11. decembrī, padome vēlreiz šo jautājumu apsprieda un apstiprināja to, ka šis priekšlikums par jaunu redakciju um, tiks izstrādāts lielākoties vai tikai īrijas prezidentūras laikā. Īrijas prezidentūra, kā zināms, sāksies nākamā gada sākumā. Un pašreizējā prezidentūra ir uzsākusi darbu ar muitas kodeksu un 2013. gadā kopīgajam jaunajam priekšlikumam jābūt gatavam. Un Mēs esam centušies um, neko neiekavēt, lai nākamā gada pašā sākumā varam apspriest šo jautājumu arī plenāru sēdē. Jau septembrī es piedāvāju tādu sākotnējo projektu, tikos ar politisko grupu ēnu referentiem, apspriedos ar viņiem, mēs centāmies nonākt pie vienota viedokļa, kas būtu pieņemams visiem. Un mēs vienojāmies ar ēnu referentiem par to, ka nepieciešams arī šo to vienkāršot, lai ekonomiskiem spēlētājiem tomēr nepadarītu situāciju pārāk sarežģītu. Šim kodeksam ir jādarbojas visās Eiropas Savienības valstīs, valstu skaits kļūst arvien lielāks, un visiem būs jāstrādā ar šo visai sarežģīto jautājumu loku, kas skar arī mūsu drošību, un muitas procedūrām ir jābūt tādām efektīvām, drošām procedūrām. Ir jābūt, kā es jau teicu, drošām un kompetenču sadalījumam kopienas līmenī ir jābūt ļoti skaidram. Paldies visiem ēnu referentiem, kas piedalījās šajā darbā, kas bija gatavi sadarboties un piedāvāja ļoti liederīgus ieteikumus un priekšlikumus. Darbs kopumā noritēja konstruktīvi, visiem viss bija skaidrs. Un tāpēc man arī bija vieglāk formulēt kompromisa priekšlikums. Ar tiem jūs īsumā gribu iepazīstināt. To nav sevišķi daudz. Un galvenais, grib pieskārties galvenajiem jautājumiem kompromisos, kompromisu grozījumos. Minēšu īsumā divus. Pirmais ir kompromiss 130, attiecās 132. pantu, 4. daļu. Tajā ir runa par muitas vērtības noteikšanu. Tas ir A kompromiss. Un te ir runa par to, ka ir pēc iespējas harmoniskāk jāapvieno trīs grozījumu priekšlikumi. Švāba kungs un vēl citi kolēģi piedāvā šos priekšlikumus. Un šie priekšlikumi ir domāti, lai padarītu tekstu skaidrāku un lai būtu skaidrāk šī metodika, kā aprēķināt muitas vērtību. Tāpēc mēs mēģinājām to iestrādāt šajā A kompromisā. Otrais kompromiss attiecas uz 181. pantu komisijas priekšlikumā. Un tajā ir runa par šeit es pati arī, es pati arī šeit iesniedzu grozījumu, un arī citi kolēģi, Švābkungs, Šmita kungs piedāvāja savus grozījumus. Tas ir B grozījums vai B apakšpunkts. Te runa ir par atļauju vai par operātoru nepieciešamo atļauju um, rīkoties ar precēm vai uzglabāt tās. Šeit ir runa par svarīgu definīciju, un es būtu ļoti pateicīga uzklausīt ēnu referentus, kā viņi vērtē panāktos kompromisus. Runa ir par dažādu formulējumu, dažiem jauniem formulējumiem, nolik, par noliktavas, par atļaujām, kam ir jābūt noliktavas operatoram. Un būtiska nozīme šajā jomā būs, vai šis punkts atstās jūtam ietekmi uz vidējo uzņēmumu biznesu. Un um, tas bija mums jāņem vērā, jo ar šiem jaunajiem grozījumiem mēs centāmies uh, panākt to, lai šis noliktavas operators status iegūtu tādas konkrētas aprises. Runa ir par, par vidējā, mazā un vidējā biznesa interesēm, kas ir ļoti būtiski. Bija jātiek skaidrībā par to, kā definēt šo noliktavas operātoru, kādām prasībām tam jāatbilst. Bija arī vairāki nelieli mutiski grozījumi. H. punkts 14. grozījumā to ir paredzēts svītrot. Jo šeit šķita, ka teksts ir jāpielāgo, jāsaskaņo ar citām vietām tekstām. Un te ir runa par to, ka komisija attiecībā uz deleģētajiem aktiem var šo ekonomisko, šo noliktavas operatoru, tad sniegt viņam palīdzību vai paieties viņam pretī. Šeit ir jāveic dažas izmaiņas tekstā, salīdzinot ar sākotnējo tekstu komisijas priekšlikumā. un regulas teksts ir jāizstrādā tā, lai būtu skaidrs, kad, kurā brīdī tieši ir jāiesniedz iesaistītās puses tāds paziņojums, vai kad tas ir uh, uzskatāms par saņemtu vai iesniegtu. Es gribētu noslēgt savu uzstāšanos ar sekojošo. Uh, Vēlos pieskarties mazliet delikātajiem jautājumam, kas attiecās uz deleģētajiem aktiem. Es saprotu, ka pārstrādājot muitas kodeksu, šis aspekts iegūst īpašu nozīmi, jo tas saistās ar uh, kompetenču sadali starp institūcijām. 290. un 290. pants šeit ir sevišķi svarīgus, tiem, tiem ir jāpievērš īpaša vērtī, vērība. Mēs uzskatījām par svarīgu, lai parlamentam šeit būtu vienots viedoklis. Un ir jāraugās lai Eiropas parlamenta tiesības tiktu pilnībā ņemtas vērā. Par to es runāju arī savā ziņojumā, un šeit mēs ar kolēģiem bijām vienisprātis. Krilo, trialogs varētu notikt janvāra beigās, un mums vajadzētu, vajadzēs tad arī runāt vēlreiz par šo kompetenci sadalas jautājumu, kas skar mūs visus un nav tik viegli atrisināms. Un šeit ir nepieciešama aktivitāte no visām pusēm, bet jāņem vērā arī līdzsvars. Jāņem vērā līguma noteikumi un institūciju pieļaujamā kompetence. Mēs nedrīkstam aizmirst, kāds ir mūsu galvenais mērķis, un tā ir mūsu uzņēmuma konkurētspēja. Paldies, Konstance! Tas ir sarežģīts jautājums. Es pilnībā jums piekrītu. Un paldies, ka tu biji gatava tik intensīvi ar to nodarboties runāt par Lisabonas uh, līgumu, deleģētie akti un īstenošanas akti un to nošķiršana ir jautājums, kas man pašam ir ļoti mīļš. Un tas attiec arī uz jaunajām Eiropas parlamenta kompetencēm. Pirms es došu vārdu ēnu referentiem, vēlos sveikt grupu no manas dzimtenes 12 gimnāzijas skolotāji no tā paša reģiona, no kura esmu es. Un sevišķi priecājos, ka te ir gan skolotājs, gan skolotāji, kas, kas iepazīstas šeit ar to, ko var tālāk mācīt saviem skolēniem. So, dann darf ich von der S&D Silvana Rapke, meiner Kollegin, das Wort geben. Došu tagad vārdu Silvānai, lūdzu. Uh, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ επίσης και την... Priekšsēdētāji kungs, paldies jums, paldies arī referents kundzei Legripas kundzei. Jūs zinat, ka katru reizi, kad mēs diskutējam par ziņojumiem, mēs sākam ar pateicības vārdiem, bet es gribētu uzsvērt, ka es gribu šoreiz pateikties no visas sirds referents kundzei, jo veids, kā mēs sadarbojāmies parlamentā, bija tiešām ļoti svarīgs un ļoti vajadzīgs, un tas mums palīdzēs izdarīt vislabākos secinājumus Eiropas pilsoņiem, kuru labā mēs jau gal galā arī strādājam. Vienlaicīgi es gribētu arī minēt kādu piemēru, ja tā to var apzīmēt. Piemēru, kā mēs varam sadarboties labākai Eiropai. Tāpēc es tagad pārāk plaši nerunāšu, drīzāk um, izteikšos īsi, bet es vēlētos atsaukties uz šo uh, operatoru, kuram ir atļauja. Šis uh, operators ir ļoti svarīga tēma. Un šī iemesla dēļ mēs vēlamies, lai uh, šie operatori ar atļauju var darboties vieglāk. Mēs gribam ra radīt atvieglinājumu, un šis atvieglinājums uh, spēlēs ļoti lielu lomu. Vienlaicīgi mēs vēlētos, lai uh, šie uh, operatori uh, varētu gūt arī uzticī, uzticamību. Turpinot šo domu par šī operatora statusu un uh, kritērijiem, gribu teikt, ka uh, mums tie ļoti svarīgi, tiem jābūt kodeks centrā. Es īsti nesaprotu, kāpēc kritēriju jaunais formulējums uh, tiks izdarīts komisijā, Eiropas komisijā. Šo jautājumu es gribētu uzdot. Mēs, protams, ar komisiju cīnāmies vienā frontē, bet komisija strādā pie daudzām citām tēmām kas, un regulējumu e, par šo tēmu, bet mēs uzskatām, ka par kritērijiem mums jābūt tiešām skaidrībā. Un tagad gribētu paust kādu grozījumu. Un, un vēlētos arī vienlaicīgi pateikties referentei par to, ka tā ka tā pieskārās šai tēmai par uh, operatoriem ar atļauju. Paldies, un es ceru, ka arī turpmākā sadarbība noritēs tikpat labi kā uh, sadarbība līdz šim. Paldies, tagad došu vārdu Šmita kungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Arī es vēlētos pateikties referentē Legrips kundzei Viņas projekts ir ārkārtīgi ambiciozs, jautājums ir ļoti sarežģīts. Un uh, Legripas kundzei ir izdevies eh, šajā darbā ielikt sev visu un iespējams pat vēl vairāk. Un ceru, ka mums izdosies panākt normālu kompromisu. Es ceru, ka mūsu politiskajai grupai izdosies atbalstīt šos kompromisus. Un uh, es ticu, ka šie kompromisi būs salīdzvaroti. Vienīgais jautājums, kurā man ir zināmas šaubas, ir prezidentūras priekšlikums svītrot pagaidu uzglabāšanu. Tas ir 144, 134. punkts. Es nezinu, vai tas nāks par labu savienības uzņēmumiem. Es domāju, ka tur būs eh, dota pārāk liela brīvība interpretācijai, un diez vai muitas kodeksam tas nāks par labu. Kā jau es teicu, man ir zināmas šaubas par to, kā tas darbosies reālajā dzīvē. Un visbeidzot, jo arī es vēlos runāt lakoniski šeit, Tātad eh, visbeidzot runājot par tā saucamo nepreferences izcelsmi, tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienības muitai. Un eh, man ir zināmas šaubas par to, kā tas realitātē varēs veiksmīgi darboties. Iespējams, ka tur ir kādi apslēpti zemūdens, apslēpti zemūdens klintis. Es uzskatu, ka šis likumdošanas akts tam ir jābūt pēc iespējas skaidrākam savās definīcijās, bet eh, šajā jautājumā, manuprāt, tas skaidrība neievieš. Paldies! Jā, dank. Lielas paldies! Došu vārdu nākošajam delegātam. Eh, paldies, es arī izteikšos īsi. Vispirms pateikšos uh, referents kundzei un arī no, es vēlos izteikties tiešām no sirds. Uh, jo uzskatām, ka šī joma tieši, tiešām svarīga. Mēs esam redzējuši, cik daudz lobijas darbojās šajā jomā. Un man tiešām jāsaka jums, referents kundz, ka jūs esat atradusi labu kompromisu. Tiešām paldies jums par to. Uzskatu, ka tas ir arī referents galvenais uzdevums sasniegt līdzsvaru, un to jūs esat sasniegusi. Uh, Mēs atbalstām jaunos priekšlikumus, kurus jūs mums esat piedāvājusi, tātad jaunos grozījumus, tos mēs varam atbalstīt. Bet es domāju arī, un šeit es piekrītu Šmitkungam, ka mums būtu jāpievērš uzmanība arī tam, kā tas norisināsies saistībā ar neprefi, nepreferenciālo izcelsmi. Eh, šis tiešām ļoti jutīgs jautājums, un eh, mums vajadzētu tam pievērst eh, nepieciešamo uzmanību. Paldies! Lielas paldies! Došu vārdā Bilana, došu vārdu Bilana kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī es vēlētos pateikties Legrips kundzei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Tas ir sagatavots vienkārši lieliski. Ēnu referents sēdē mums jau izdevās vienoties par to, ko mēs vēlamies redzēt grozījumos. Piemēram, eh, mēs esam vienojušies par diviem kompromisu grozījumiem, un viens no tiem ir A, un otrs ir B B kompromis ir par 181. punktu, tā otro paragrāfu. Runājot par A kompromisu, teksts ir domāts mazajiem uzņēmumiem un mana politiskā grupa atbalsta. Runājot par B kompromisu, mana politiskā grupa uzskata, ka priekšlikums ir labs un tomēr ECR ir ierosinājusi svītrot pēdējos vārdus nepieciešama papildus kontrole, jo saskaņā ar mūsu izpratni šāda formulācija neļaus, šāda teksta redakcija neļauj adekvāti izmantot šo punktu. Līdz ar to žēl, ka mūsu ideja nebija ņemta vēlā, pi, vērā pilnībā. Un eh, vēlētos pateikt, ka mēs 171 eh, punktu atbalstīsim, un eh, tas pats attiecās arī uz otro mutisko grozījumu. Es eh, esmu jums iesūtījis manu tekstu redakciju, tas ir mazliet savādāks noformulējums nekā citi, bet paldies referentei. Jā, vielen dank. Lielas paldies. Tagad tālāk neredzu nevienu EFT vai kāds ir pieteicis. Mm, neredzu nevienu. Tālāk pievērsīšos komisijai. Došu vārdu Cilinska kungam, kurš ir direktors. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātie parlamenta komitejas deputāti. Es nevēlos šeit atkārtoties un tomēr vēlētos izteikt arī savus pateicības vārdus Legrips kundzei un vēlētos pateikties arī pārējiem parlamenta deputātiem un pārējiem, kur piedalījās šajā darbā. Nevar apgalvot, ka komisija piekrīt visam, jo Lai piekristu patreizējai teksta redakcijai, tam ir nepieciešams komisāra kolēģijas piekrišana un arī komisijas priekšsēžu piekrišana. Tomēr vēlētos uzsvērt, ka mēs domājam vienādā virzienā, un to apstiprināja arī, iespējams, ka būs nepieciešams trialogs, bet eh, mēs piekrītam, vai es varētu teikt, ka mēs esam uz viena ceļa. Komisija sagatavos savu nostāju pārējām atbildīgajām atbildīgajiem direktorātiem, pēc tam komisiju un pēc tam eh, Eiropas parlamentam. Vēlreiz paldies! So vom Rat ist nie... No padoma šeit neviens nav ieradies, tāpēc došu vārdu atkal referents kundzei, lai tā varētu sniegt atbildes uz izskanojušajiem komentāriem. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs! Es arī no savas puses gribētu sirsnīgi pateikties kolēģiem, it īpaši ēnu referentiem. Viņi man tiešām ļoti atbalstīja. Viņi piedāvāja labus priekšlikumus, un viņu darbs mani arī iedrošināja eh, darboties un bagātināja mūsu kopīgo darbu. Šīs dienas komentāros es uh, atkal redzu viņu atbalstu, un tāpēc tiešām paldies. Vienu lietu es aizmirsu pieminēt, atvainojos par to, un eh, es gribēju šeit eh, izteikties par šo izcelsmes regulējumu. Tā ir ļoti svarīga tēma, un ir svarīgi, ka šī definīcija ir iekļauta izcelsmes tekstā. Pastāv pašlaik dažādas versijas tam es piekrītu, un es ierosinu, ka mēs 19. grozījumā iekļaujam šeit vēl tekstu. Runa ir par šiem izcelsmes noteikumiem un to definīciju, kuri balstās uz PTO uh, noteikumiem, un tas nozīmē savukārt, ka šie noteikumi jau ir atcīti, ka pastāv jau leģitimitāte PTO ietveros. Bet es, protams, piekrītu, ka pastāv pašlaik dažādas versijas, kuras eh, mazliet atšķirs vien no otras. Kā jau teicu, kad es centos sākumā definēt šos izcelsmes noteikumus, tad es centos uh, pēc iespējas tuvāk pieturēties pie spēkā esošā teksta, kas ir PTO teksts, un es domāju, ka tā rīkoties arī būtu svarīgi. Paldies! Lielas paldies! Līdz ar to varam noslēgt šo punktu darba kārtībā, un nākošais punkts, kur runa ir par audiovizuālo mēdīju pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Uh, pašlaik pašlaik um, <clears throat> netiks skatīts, bet mēs pāriesim pie IGD ziņojuma par konkurences politiku. Uh, ziņojumu sagatavoja Andrejas Švāba kungs lūdzu. Paldies, priekšsadētāja kungs. Man tiešām liels prieks, ka varu izteikties tieši jūsu vadībā. Dargie kolēģi, kā jūs zināt, uh, šis ir atzinums, nevis ziņojums, tāpēc var izteikties arī īsi gribētu teikt, ka kolēģi ir um, pieteikuši ļoti daudzus komentārus. Um, šie komentāri mums ļoti palīdzēja. Bet šai komitejai, un pirms Ziemassvētkiem varbūt to arī atklāt var pateikt, nevienmēr ir viegli atrast kaut ko jaunu par šo tēmu, par konkurences politiku. Mēs centāmies fokusēties šajā gadījumā uz dažiem galvenajiem jautājumiem. Es ceru, ka mums tas arī labi izdevās. Ir divi elementi, kurus gribētu vairāk izcelt. Pirmais ir jautājums, kādā formā mēs gribam eh, šo divu lielo uzņēmumu eh, apvienošanu veikt. Un kā mēs par to gribam runāt šajā atzinumā? Problēma ir tāda, ka pastāv virkne kolēģu, kuriem ir at, kuriem ir pretējs viedoklis, kur negrib to iekļaut šajā atzinumā, bet es viņus saprotu, bet mēs gribam, lai mums būtu kompromiss, un tāpēc mēs eh, vienkārši izdarīsim pārņemšanu no UPS, bet mēs nepieminēsim tieši šos uzņēmumus kā tādus, bet uh, Mēs teiksim, ka šādas transatlantijas eh, apvienošanas ir pieļaujams tikai tad, ja šie uzņēmumi abās pusēs Atlantijas okeānam eh, pakļaus vienam tam pašam regulējušam ietvaram. Tas bieži vien mūsdienās nav tā. Mums ir liela vācu uzņēmumi un ASV uzņēmumi un um, um, Eiropā grib uh, uzsākt darbību daudz citi uzņēmumi, bet mēs uzskatām, ka Eiropas tirgi ir ļoti svarīgi arī investoriem, bet katrā ziņā tad, kad lieli uzņēmumi, Eiropas uzņēmumi tiek pārņemti, lai tiek paturēta iespēja, ka Eiropas uzņēmumi savukārt var iekļūt tirgos, it īpaši tad, ja runa ir par um, <clears throat> pasaules ekonomikas tirgiem ar lielu nozīmi. Un otrā lieta, ko es gribēju pieminēt, ir eh, Dīkunga uh, grozījums. Es gan to īsti precīzi neizpratu, un tāpēc mēs neiesakām pieņemt šo grozījumu, bet skatīt to uh, vēlāk, kādā vēlākā brīdī. Paldies Koferātī kungam par to, ka viņš eh, palīdzēja pievienoties kompromisam ļoti ātri. Gribētu vēl mazliet pastāstīt par šo kompromisu. are solely paid to public budgets of the member states. This is the compromise. Tātad šis bija kompromiss, kuru es noslēdzu ar konferāti kungu, un visi citi elementi priekšsēdētāja kungs šajā atzinumā. Uh, cerams, dos uh, labu uh, iespēju virzīties uz priekšu, ceru, ka citi tos atbalstīs. Paldies jums, priekšsēdētāji kungs, par jūsu uzmanību. Paldies uh, par arī mūsu uh, jubilāru šodien. Paldies. Paldies. Nu, par eh, <laughs> to jau es pašā sākumā minēju, bet eh, nu, minēšu vēlreiz, ka mums ir mūsu vidē cilvēks, kam ir dzimšanas diena. Paldies par eh, ziņojumu. Un tagad došu vārdu komperātī kungam. Paldies. Īpaši gribētu pateikties Švāba kungam par to, ka viņš tiešām bija ļoti pretimnākošs diskusijās. Paldies arī ēnu referentiem. Uzskatām, ka kompromiss ir apmierinošs. Tie visi ir balstās uz viena pamata, visi iet vienā virzienā, un uzskatu, ka tie ir piemēroti, lai skaidri noformulētu mūsu idejas. Mūsu politiskā grupa var atbalstīt grozījumus tikai um, kāda neliela problēma. Un lēmums šeit jāpieņem komitejai. Uh, daži kolēģi nav īsti pārliecināti, bet varbūt mēs viņus varam pārliecināt un mēs varam varbūt lūgt atsevišķu balsojumu par šo punktu. Un tiešām galvenais lēmums būs jāpieņem komitejai. Bet uzskat, gribu vēlreiz uzsvērt, ka lielos vilcienos esam apmierināti. Lielas paldies, tas tiešām izklaus, izklausās ļoti iepriecinoši. Um, ar neredzu nevienu citu ēnu referentu mūsu vidū. Arī komisija šeit neviens par šo tēmu nepārstāv līdz ar to. Diskusiju par šo punktu mēs tūlīt pat varam noslēgt. Ja varbūt vēl kāds vēlas izteikties, atvainojiet. Es, protams, negribu visu aizkavēt, bet varbūt būtu praktiski, ja Skoferati kungam eh, gribētu teikt, ar kuras sadarbojos. Uh, par šo eh, vienkārši gribētu paust kādu precizējumu. EVP politiskā grupa nav uh, pret, bet uh, mēs esam ļoti atturīgi par to, kādai ir jābūt šai sistēmai. Eiropas komisija martā, cik es zinu, izstrādās priekšlikumu. Uh, par private enforcement. Mēs iesaistīsimies konstruktīvi šajā darbā, bet katrā ziņā gribam būt droši par to, uh, <clears throat> lai nerodas nepareizs iespējas, ka šie uzņēmumi, kas pašlaik vēl ir Eiropā, uh, ka viņas vēlāk pārvalda amerikāņu sistēmu, ka mums uh, jāizdod pārliek daudz līdzekļu. Tas ir iemesls, kāpēc mēs um, esam atturīgi šajā jautājumā. Es domāju, ka tas ir e, viss, ko es vēl varēju piebilst pie šīs diskusijas. Paldies, paldies. Varbūt tad tu e, varēsi. Un tad varbūt vēl varēs kāds e, izteikties, jo Markākis kungs ir ieradies, kurš arī ir ēnu referents, dosim viņam vārdu. Paldies! Es priecājos, ka mums bija vienots viendu, viedoklis un tikai divi groz, 22 grozījumi. Lielāko daļu mēs varēsim atbalstīt par problemātisko jautājumu par kolektīvajām sūdzībām vai prasībām. To kolēģis tagad jau jums izklāstīja. Šajā jautājumā mēs vēl neesam tā īsti viensprātis. Runājot par loģistiku. Uh, un piegādes dienestiem. Tas ir astotais grozījums, mēs esam vienojušies, un rezolūcijā šim punktam ir jāpaliek tieši tādam, kāds tas ir. Manuprāt, loģistikas sektoru esam mazliet atstājuši novārtā pēdējo gadu laikā, jo mums ir jāstiprina mūsu uzņēmumi Eiropā par astoto grozījumu, kur ir runa par enerģētikas tirgu. Uh, Manuprāt, ir pareizi, ka tas tagad beidzot ir pabeigts. Mums ir šīs, šī prasība, tā ir jābūt konkrētākai, kategoriskākai, jo komisārs mums ir no tās pašas federālās zemes kā Andrējas Švāps, tad pārstāv to pašu valsti. Un vēl 11. grozījumā jāraugās lai neradītu papildus birokrātisko šķēršļus. Tas ne, ir absolūti nevajadzīgi. Mums nevajadzētu pakļaut uzņēmumus tādām vispārīgām aizdomām par kaut ko nelikumīgu. Tātad kopumā mēs esam viensprāts par visu galveno. Uh, Paldies, vai tu kaut ko vēlies teikt? Jā, vēl kāds cits kolēģis vēlas lūgt vārdu. Ja nē, tad par šo jautājumu varam pārunas noveikt. Rītdien. Tātad 16. punkts. 16. punkts vienotā tirgus pārvaldība. Referents arī ir Andrejās Švābs. Lūdzu, jums vārds. Es ļoti priecājos, ka mēs tik ātri ejam uz priekšu, bet tam ir arī tāda nelabvēlīgas sekas, jo nav neviena no Eiropas komisijas, kas varētu mūs uzklausīt. Nezinu, vai no komisijas kāds varētu runāt. Ja jā, tad ir ļoti labi. Nē, tomēr no komisijas kāds arī savu viedokli paudīs. Šajā komitejā bija ļoti liela saprašanās un vienprātība par to, ko mēs gribam panākt ar šo vienotā tirgus pārvaldību. Vācijā es parasti vienmēr stāstu, ka Vācijā populāri prasība ir, nu, pieprasīt, ka iekšējā tirgus noteikumi. Um, lai noteikumus ievērotu pilnīgi visi un pilnīgi vienādi, bet tas ir iespējams tikai tad, ja Eiropas komisija tiešām interesējas, kā, kas notiek dalībvalstīs un piedāvā arī palīdzības pasākumus. Pagājušā nedēļā Strasbūrā mēs vienojāmies par virkni kompromisu, uh, bet es gribu šobrīd runāt tikai par četriem jautājumiem, kas ir pelnījuši mūsu lielāku uzmanību. Pirmais - sociāldemokrāti un goe kolēģi vēlas darba ņēmēju tiesības vairāk izcelt un sociālos aspektus arī īpaši uzsvērt un noteikti iekļaut šeit. Tautas partija kā zināms, jau daudzus gadus ļoti aktīvi iestājas par darba ņēmēju tiesībām. Un, protams, ka tas ir būtisks elements sabiedrības attīstībā, kas sevi dēvē par sociālo tirgus ekonomiku. Bet tai pašā laikā gribu arī kolēģi Koferatī vērību vērst uz to, ka runa nav par to, ka ir jāgroza likumdošana. Īstenojot esoju, eso, esošos noteikumus, te nekādu šaubu nav par to, ka tas, par ko ir pieņemts lēmums demokrātiskā procedūrā, ka tas arī viens pret viens ir arī jāīsteno. Un nebūtu pareizi, ja mēs šeit vēl minētu uh, gan vīdi, gan sociālos aspektus, kam būtībā nav tieša sakara ar, tu, ar esošajiem noteikumiem, par kuriem lēmums jau ir pieņemts. Iekšējā tirgus pārvaldība šeit ir, tas ir komisijas rokās novērtēt, kā tā dalībvalstīs tiek īstenota. Uh, Otrs, es saprotu, ka sociāldemokrāti dažus iekšējā tirgus aspektus grib izcelt īpaši. Šeit ir jāraugās, lai nenotiktu tāda kā sadrumstalošanās um, dažādās politikas jomās, jo runa šeit ir tikai par stratēģisku noteikumu īstenošanu, kas tiek skatīti ne tikai šajā komitejā un par kuriem lēmums tiek pieņemts arī citās ar iekšējo tirgu saistītās komitejās. Par F un V apsvērumiem goja ir īpašs viedoklis. Ar Dionas kundzi es vienojos, tas ir es apsvēru ar viņu šos grozījumus. Nīderlandes kolēģi šeit piedāvā izveidot tādu kā sākotnēju procedūru pirms, kas būtu izmantojama pirms līguma laušanas procedūras. Un vēl ceturtais punkts par. Um, un pielikums līdz šim vēl nav ticis grozīts, un to iespējams ar komisāru Barņē varēs vēlāk tomēr paveikt. Runa ir par to, kāds varētu būt šī komisijas priekšlikuma mērķis. Uh, Priekšlikums saistās ar strateģisko kontroli, ko veids Eiropas komisija, lai raudzītos, vai dalībvalstis un kā dalībvalsts īsteno iekšējā tirgus noteikumus. Juridiskā bāze, kas sastāv no vairākiem tiesību aktiem un Lisabonas līgumu, tas viss jau ir Un manā priekšlikumā es piedāvāju 26.3 punktā par LSD e līgumu. Tātad mums ir jāņem, jāraugās uz šo 26. panta trešo punktu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Te ir noteikti priekšnoteikumi, lai nodrošinātu progresu virknē sektoru, un tas, protams, attiektos arī uz sociālo pakalpojumu sektoru. Kā parlaments mēs tagad arī esam likumdevēji, un 114. pants, kas attiecās tieši uz iekšējo tirgu, saskaņā ar koferatīvu viedokli, tad mēs varētu to arī šeit paņemt klāt. Un tāpēc ir priekšlikums izmantot to juridisko bāzi, kas jau tiks izmantotas sešpakai. Lielās institūcijas var vienoties par regulas pieņemšanu, un 121. panta trešajā apakšpunktā runa ir par ciešāku ekonomiskās politikas koordinēšanu, dalību valstu ekonomisko sasniegumu konverģenci un balstoties uz sesto apakšpunktu, mēs drīkstam izdot regulas. Jautājums ir, vai Eiropas komisija būs gatava kaut ko tādu atbalstīt, jo ar sešpaku un divpaku šeit var rasties tāda strateģiska kolīzija. Bet uh, jautājums tāpat nav atliekams, un vēl paliek jautājums, vai tiešām juridiskā bāze ir pietiekama, lai iekšējais tirgus iegūtu tādu nozīmi, kādu mēs ar šo priekšlikumu gribam iekšējam, iekšējā tirgus pārvaldībai piešķirt. Un paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās un balsojumā Eiropas parlamentā ar savu balsojumu. Es ceru, mēs varēsim dot ļoti skaidru signālu gan komisijai, gan padomei. Paldies, ja es pareizi saprotu. Tad jūs piedāvāja tādu kā ārpus tiesas strīdu izšķiršanu dalību valstīm. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Švāba kungs ir paveicis ārkārtīgi svarīgu darba daļu, un eh, vēl bez tam šis darbs ir paveikts ļoti labi. Es piekrītu Švāba kungam eh, viņa pamat postulātos, proti mums eh, vajag mēģināt Eiropas politikā un arī daudzgadu finanšu plānā rast pareizo dimensiju vienotajām tirgum un tā pārvaldībai, jo Tas ir viens no tiem domēniem, kas ietekmē arī pārējās jomas, un šobrīd vienotais tirgus tiek marginalizēts struktūrālu pārmaiņu dēļ. Mēs esam diskutējuši par vienoto tirgu, diskutējuši ilgstoši, un es uzskatu, ka kompromisi, par kuriem esam vienojušies, šo kompromisu panākšana balstās tieši uz kolēģu sadarba gribu un uz referenta vēlmi panākt kompromisus. Jā, mums ir izdevies panākt ārkārtīgi daudz, bet e, ir problēmas, par kurām vajadzētu diskutēt plašākā auditorijā. Viens no priekšlikumiem, kurus e, ierosināja pats referents, proti par darba ņēmēju problēmām un to sociālajām tiesībām. Uh, Šajā jomā arī referenta paša pieminētie kompromisa grozījumi. Diez vai šos jautājumus sociālo taisnīgumu vajadzētu risināt tikai vienam pilsoniskās sabiedrības eh, spēlētājam. Šāda veida tekstā, kuru jūs šobrīd esat sagatavojis, mēs varētu uh, ļaut izteikties visām iesaistītajām pusēm, proti arī darba, darba ņēmējam. Es piekrītu Švābu kungam tādā ziņā, ka mēs nevaram tagad pārtaisīt visu priekšlikumu, un mēs, protams, nevaram arī padarīt uh, iedzīvotājus, teiksim, tikai par patērētājiem. Mums ir jārunā par pilnīgi visām patērētāju tiesībām, pilnīgi visām iedzīvotāju tiesībām, neatkarīgi no tā, vai viņš ir patērētājs, darba ņēmējs, darba devējs vai līdzīgi. Un, ja mēs runājam par vienotā tirgus pārvaldību, tad to visu vajadzētu tur atrunāt. Tāpēc Es uzskatu, ka būtu ārkārtīgi svarīgi mazliet vairāk piedomāt pie šī aspekta. Vēl bez tam vēlētos griezties pie referenta ar jautājumu par, par to, vai referentam būtu kas iebilstams pret manas iesniegtajiem grozījumiem par Eiropas plānošanas semestri. Tas bija konstruktīvi izstrādāt šādus priekšlikumus, un tomēr mani grozījumi nav iekļaut kompromisos. Es vēlētos eh, konkrēti zināt, kas referentam ir padomā manu grozījumu aspektā. Paldies! Paldies! Aldes vārdā. Nav nevienu, kas runās. Haida Rīle, lūdzu, zaļie. Es runāšu īsi. Manuprāt, es varētu adresēt koferatī kungam manu sakāmo. Um, manuprāt, referents ir tomēr principā run, rīkojies pareizi runājot par ilgtspējību un vidi, to viss jau tā kā var ierakstīt, bet ne jau par to ir runa. Runa ir par noteikumu vai likumu pildīšanu un apsvērumiem. Uh, izstrādājot uh, likumdošanu, un tiem ir sava loma, un tur var runāt. Apsvērumos var minēt par sociālajiem kritērijiem un darba ņēmēju tiesībām, bet tad, kad uh, likumdošanas process ir beidzies, tad sāks lielākās problēmas ar likumu īstenošanu dalībvalstīs. Te nevajadzētu tagad. Um, radīt vēl papildus problēmas. Manuprāt, guvē prasība V punktā, to es vēl varu saprast. Šī sāk iepriekš nu, tāda kā agrīnā sistēma pirms līguma laušanas procedūras, tas ir pieņemams. Bet, protams, ka komisijai ir jābūt iespējām uzsākt līguma laušanas procedūru, lai tiktu saglabāta koherence vai saskaņa. De Jonga kungs, diemžēl, tagad nav zālē. Un es labprāt ar viņu uh, par to aprunātos. Manuprāt, viņa variants nav pieņemams, bet citādi es esmu viensprāts ar referentu un ar prieku gaidīšu tikšanos ar Barņiekungu. Paldies! Ece Erma Klarkins kundze. Thank you. Paldies! Um, Mani priecē panāktie kompromisi šajā svarīgajā ziņojumā, īpaši tāpēc, ka kompromisos ir iekļaut arī mani grozējumi, tāpēc īpaši gari nerunāšu, jo mēs jau esam vienojušies arī pagājušajā nedēļā koordinatoru sanāk, ēnu referents sanāksmē, un tomēr vēlētos izteikt man atbalstu kompromisu grozējumiem. Viens jautājums Švābu krungam par piekto kompromisu grozējumu. Un eh, tagad eh, tajā referents runā par vienotā tirgus uh, pārvaldību un arī par horizontālo instrumentu izmantošanu, un tas ir otrajā daļā šajā kompromisā. Vai jūs varētu sīkāk paskaidrot, kāpēc jūs esat sadalījis šos tirgus instrumentus divās daļās? Tur runa iet tātad par standartizāciju, par direktīvas pārskatīšanu, par to, ka vajadzētu izveidot horizontāls instruments, kas pārvaldību valdītu arī citus pakalpojumus un runiet arī par komisijas iesaistīšanu. Tātad eh, es vēlētos to pajautāt referentam. Diemžēl es nevarēju piedalīties iepriekšējā ēnu referents sēdē, un tajā tika izskatīti manas iesniegtie grozījumi, un tos es vēlētos sīkāk dzirdēt, ko jūs par tiem domājat. Par 114. grozījumu, kur, kurā runiet par piekto ieteikumu, runiet par komisijas eh, ietekmi uz dalību valstu rīcības plāniem, un eh, komisija ir jāpieprasa dalību valstīm atskaitas par, izvei, par šo plānu izveidi. Un eh, iespējams, ka dalībvalsts izstrādā šos rīcības plānus e, kopā ar komisiju, un, e, manuprāt, jūsu ieteiktais teksts tātad izstrādāt rekomendācijas ir pārāk spēcīgs. 119. grozējums tajā runa iet par sastā ieteikuma e, svītrošanu. Arī šeit jūs vēlaties svītrot, jo, manuprāt, ir uh, tikai loģiski atsaukties, tātad ieteikumos atsaukties uz līguma pantiem un varbūt, ka referents varētu pateikt. Un 125. grozījums. Arī šeit doma ir svītrot 7. ieteikumu 7F kur runa iet par uh, padomus konkrētu ieteikumu dalību valstīm, balstoties uz komisijas priekšlikumu. Uh, Es uzskatu, ka padomai vajadzētu būt galvenajai, kas izstrādā ieteikumus dalību valstīm, un tas attiecas arī uz eh, Eiropa 2020 stratēģiju un arī citi ieteikumi. Un tomēr es vēlētos dzirdēt referentu teikto. Katrā ziņā prioritātes mums visiem ir vienotas. Mēs tās tikai izsakam savādāk, atšķirīgā veidā. Uh, un būtu svarīgi, lai mēs uzsvaru liktu uz ekonomisko izaugsmi un uzplaukumu un nevis uz papildus birokrātijas slogu. Piekrīt referentam, ka mums ir nepieciešams izvairīties galvenokārt uz darba ņēmēju sociālajām tiesībām un runāt par iekšējā tirgus uzlabošanu. <clears throat> Paldies! Neredzu vairāk citus ēnu referentus. Tāpēc jautāšu, vai vēl kāds deputāts vēlas runāt. Ja nē, tad uzklausīsim komisiju, kas uzstāsies komisijas vārdā. Gut, dann muss der Berichterstatter leider. Tad eh, referentam pašam jāsaka kaut kas. Paldies, priekšēdētāji! Paldies arī kolēģiem, kas uzstājās, kas, paldies Dievam, principā tomēr ir gatavi iet vienā virzienā. Tāpēc vispirms gribētu pateikt, ka ja mēs kaut kā varam palīdzēt šim ziņojumam, izmantojot koferāti ideju par to, ka labāk jākontrolē kā tiek īstenot noteikumi dalību valstīs, un raugoties, kā tiek piemērot vienotie noteikumi. Tātad mums, mēs varētu šeit iekļaut tekstu, ka mēs to pieprasām, mēs aizstāvam darba ņēmēja intereses, mazo un vidēju uzņēmumu intereses, un tāpēc šeit ir šajās kontrolēs jāiesaist arī tie, kas, kurus skar šie noteikumi, vai tas, ka tie netiek pildīti, kas no tā cieš. Tad to mēs varētu iekļaut tekstā, uzsvaru liekot uz noteikumu īstenošanu. Un arī manis paša frakcijā uh, gadās, ka katrs vēl grib, lai tekstā parādītos tieši tas, kas viņam ir īpaši tuvu pie sirds, bet runa šobrīd nav par to. Te es varētu piedāvāt mutisku grozījumu. Grozījumi, par kuriem stāstīja Koferatī attiecībā uz sešpaku, ir pelnījuši mūsu atbalstu, tos es atbalstu, jo tie, tie gan neatiec pilnībā uz um, šī uh, dokumenta aptvērumu. Te vairāk runa ir par tādu kā literāru uh, vērtību, nevis politisku. Runājot par Rīles kundzi, paldies par pausto atbalstu. Būtu labi, ja De Jonga kungu no goja mēs varētu pārliecināt, uh, ja mums izdosies pārvarēt principiāls pretrunas. Un runājot par Maklārkins kundzes minētajiem grozījumiem, sevišķi 114. Tad te es pilnībā piekrītu. Un piekrītu arī to, ka šis formulējums ir tāds visai uh, um, skarbs, bet tas, ir, tas tā nav nejauši. Mēs vēlamies, lai nu, tā ieviest lielāku skaidrību. Un, jo runa ir par to, lai tas, kas demokrātiskā procedūrā ir pieņemts, lai tas tiktu arī īstenots un lai dalība valstis to saprastu, ka mēs esam gatavi šim nolūkam izstrādāt likumdošanu, un kad nu tā ir izstrādāta, tad viss ir dalībvalstu rokās, tad tām ir jāstrādā un noteikumi jāīsteno. Tāpēc mazliet uh, nožēloju, ka komisijas pārstāvis nav klāt, jo parlamentam nu, nav tāda tik laba perspektīva uz visu šo sektoru, kāda tā ir komisijai. Mums ir jāpagaida arī grozījuma priekšlikumi no citām komitejām, un tad skatīsimies, kā tos apkopot, tā lai ziņojums galu galā būtu labi saprotams, eh, derīgs un visiem pieņemams, un tad uzklausīsim arī eh, Barņiekungu, ko viņš mums teiks par to, kā komisija turpina kādu ievirzi tā šobrīd ir, um, kādu virzienu tā ir uzņēmusi. Strādājot ar um, pakalpojumu direktīvu, Gebhards kundze atcerās, ka tas ir normāli, ka mēs kā parlamentārieši nevaram zināt visu arī par vienu jomu. Tāpēc ir svarīgi, lai dalībvalsts apzinātos, cik liela loma tām ir. Un es ceru, ka mums izdosies ar citām komitejām panākt kompromisus. Paldies! Paldies! Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, protams. Komisija ir atbildīga par likumu īstenošanu, bet īstenošana būtībā taču, protams, ir dalību valstu ziņā, arī saskaņā ar Lisabonas līgumu. Uzticēties jau ir labi, bet kontrolē tomēr jābūt, bet komisija es gribētu tomēr mazliet aizstāvēt komisijas um, pārstāvi parasti tomēr vienmēr ir šeit klāt, jo mūsu darba kārtība tika bieži grozīta, varbūt tāpēc arī ir tā, kā ir. Septītais punkts - jauna programma attiecībā uz Eiropas patērētāja aizsardzības politiku. Došu vārdu Garses Ramona kungam, sociāldemokrāta pārstāvim lūdzu. Gracias, prezidente. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Šodien es esmu tas, kurš ir atbildīgs par šo ziņojumu, ņemot vērā to, ka mums ir jauna eh, programma attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Jau Ievadā var teikt, ka runa ir par ārkārtīgi svarīgu iniciatīvu, un šī iniciatīva tiešām pelna to, lai mēs uh, skatītu to mūsu iespēju robežās, un lai mēs censtos sasniegt pēc iespējas labāk noformulētu ziņojumu. Gribu pateikties arī komisijai par tās izrādīto iniciatīvu, paldies arī pārdomai, paldies arī, par reģio, paldies arī reģionu komitejai, paldies par uh, uh, jūsu atzinumiem un paldies arī patērētāju aizsardzības organizācijām, kuras tāpat sniedz savu atbalstu, lai es varētu izstrādāt šo ziņojumu. Turklāt gribētu pateikties arī visiem uh, iesaistītajiem, arī sekretariāta pārstāvjiem, arī politisko grupu pārstāvjiem, visiem, kas man atbalstīja šajā darbā. Komisijas dokuments ietver sevi ļoti dažādas iniciatīvas, un tās attiecās uz laika posmu 2014 līdz 2020. Tas nozīmē, ka mums jāskatās nākotnē. Mēs, mums nevajadzētu domāt tikai īstermiņā, bet lūkoties arī uz mazliet tālāku nākotni. Mums arī jācenšas uh, saskatīt izaicinājumi, ar kuriem būs jāsaskarās. Vispirms gribētu pieminēt tirgu globalizāciju. Arī finanšu tirgu uh, attīstību gribētu šeit izcelt. Tāpat gribētu norādīt uz um, to, ka iedzīvotāji kļūst arvien vecāki. Nu, tās tiešām ir svarīgas tēmas, uh, kuras būs jārisina patērētāja aizsardzības politikas ietvaros. Vienlaicīgi pastāv arī liels, um, liela plaisa un starp pārobežu tirniecību. No vienas puses uh, nabadzība pastiprinās un pastiprinās rūpes attiecībā uz apgādi ar pārtiku. Um, milzīgs skaits e, Eiropieši nevar atļauties iegādāties tās preces, kuras mēs uzskatām par pamatprecēm, lai varētu uh, apgādāt sevi. Tie visi ir, in, ir izaicinājumi ka, ar kuriem mums būs jāsaskarās, un uh, tie mums palīdzēja izstrādāt mūsu prioritātes. Um, šeit runa ir par uh, apgādi ar pārtiku, runa par pakalpojumiem, par uh, enerģijas apgādi, tad to, ka mums jācenšas sasniegt CO2 nabadzīgu ekonomiku. Turklāt mums ir svarīgi aizsargāt um, īpaši jutīgās uh, iedzīvotāju grupas. Tas viss uh, ļauj mums secināt, ka noteikti ir jāveic atbilstoši pasākumi un jāveic tie atbilstošā kontekstā. Es šeit domāju, piemēram, par dažādu izlīdzināšanas mehānismu, es domāju par pater, patērētāju aizsardzības organizācijām, kam nepieciešami līdzekļi, es domāju par caurskatāmu politiku, domāju arī par to, ka mums nepieciešama patērētāju izglītošana, tā, turklāt mums nepieciešams arī reģistrs, lai labāk varētu atbalstīt Eiropas patērētāju aizsardzības organizācijas. Tie visi ir ļoti būtiski aspekti, kurus es šeit gribēju izcelt. Man ir 18 priekšlikumi, tos es esmu noformulējis, tos jūs varat atrast manā ziņojumā, tos tagad atsevišķi nelasīšu. Eh, domāju, ka jūs visi ar tiem esat jau iepazinušies. Gribēju norādīt vēl tikai uz to, ka eh, šī izmantošanas kvota Eiropā ir pārāk zema un izaicinājumi mums jārisina. Jā, jāizmanto šeit arī tirgus uzraudzību. Uzskatām, ka tirgus mehānismiem jābūt ļoti efektīviem un alternatīvā strīdu izšķiršana e, jārisina efektīvi, tai jādarbojas. Tāpat arī kolektīvās sūdzības. E, tie viss ir svarīgi nosacījumi, lai aizsargātu mūsu patērētājs. Paldies! Thank you very much indeed. Paldies! Es uh, tikos ar Redingas kundzi, tāpēc nevarēju piedalīties uz stundu mūsu komitejas sēdē, un es varētu šeit eh, sveikt Gephardas un Štailers kundzes, kur šeit nebija, kad es sveicināju visus pārējos pirms stundas. Tātad, tagad pievērsīsimies eh, ziņojumu ziņojumu projektam Švāba kungs, vai jūs runāsiet EPP grupas vārdā? Nē, es runāju Redings, ka es nerunāšu Redings kundzes vārdā, lūdzu tagad šeit nejauksim visu kopā. Nē, nē, nē, bet es arī neteicu, ka jums jārunā Redings kundzes vārdā. Vispirmām kārtām es vēlētos es sadalīt visu divās daļās. Vispārīgā daļa, kur eh, Kalnietes kundze nevarēja ierasties šeit un lūdza man izteikties. Viņas vietā Kalnietes kundze atvainojās, ka nevar piedalīties šajā sēdē. Tomēr Kalnies kundze teica, ka viņa un EPP politiskā grupa atbalsta ideju stiprināt patērētāju aizsardzību ideju, ko referents ir iestādājis savā ziņojumā. Un Eiropas eh, parlamenta tautas partija arī atbalsta šo ideju. Tomēr vajadzētu atcerēties, ka iespējas, ko sniedz ekonomiskā izaugsme, būs izmantojams tikai tad, ja būs spēcīgi uzņēmumi. Uh, un mēs nedrīkstam noraidīt pat negribot vai nepiedomājot nepareizo ziņu uzņēmējiem. Ņemot vērā patreizējo ekonomisko situāciju, mēs nevaram vēl vairāk apgrūtināt privāru, privāto sektoru ar papildus izmaksām, un visbeidzot Kalniets kundze cer, ka pēdējā ziņojuma daļa, kurā runa iet par pārobežu tirzniecību īpaši digitālajā jomā, tātad stiprināt digitālo tirzniecību pārobežu līmenī. Äh, es varu pievienot trīs punktus. Es jau agrāk skaidri teicu, kad es runāju ar Koferatī kungu attiecībā uz kolektīvajām uh, sūdzībām, ka mē, mūsu viedoklis varbūt ir atšķirīgs nekā kolēģiem no citām politiskajām grupām, bet to gribēju uzsvērt, ka martā mēs gaidām no Eiropas komisijas priekšlikumu, kur tā mums iesniegs. Mums nav nekas pret kolektīvu patērētāju uh, tiesību īstenošanu bet mums ir bāžas, ka ko, juridiskā kodificēšana uh, rezultātā izrādīsies daudz sarežģītāk nekā mēs tagad domājam, un tāpēc mēs esam tādi atturīgi un attiecībā uz F uh, punktu esam tad atturīgi un lūdzam jūs sapratni. Attiecībā uz H punktu mēs, pr protams, uzskatām, ka uh, liberalizācija līdz šim ir maz ko devusi, bet uh, atsevišķas liberalizācijas tomēr ir uh, atsevišķs aspekts uzlabojušs. Piemēram, šeit gribētu runāt par darba vietām, kuras ir papildus radušās, bet mums šķiet, ka uh, tālāk astotais punkts kur runa ir par uh, izlikšanu no mājokļa, uh, ka šis punkts pagaidām vēl ir jāpēta. Pašlaik uh, šis punkts ir apstādināts, šis punkts tiešām pilsoņiem ir ļoti uh, jūtīgs un svarīgs, bet šī problēma neskar visu Eiropu, bet uh, attiecas īpaši uz Spāniju. Uh, Tālāk E tirzniecības um, komentārs mēs atbalstam, un tālāk mēs atbalstam arī to, ko uh, referāts mums piedāvā, un mēs uh, priecājamies uz turpmākām diskusijām. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, Paldies. Rošfora kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs godātais referenta kungs, godātie kolēģi. Atvainojos, ka nedaudz nokavējos, bet es strādāju savā birojā, un tad pēkšņi es dzirdēju, ka darba kārtība ir stipri pavirzījusies uz priekšu, tāpēc skrēju un steidzos. Vispirms vēl, vēlētos pateikties Ramon kungam par ļoti labo, interesantu un aktuālo ziņojumu. Vēlētos pateikties eh, arī par to, ka Ramona kungs ziņojumu ir sakārtojis tā, kā viņš to ir darījis, jo mūsuprāt tur ir izskatīti daudz ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Šodien mēs diskutējam par tā saucamo patērētāju darba kārtību. Agrāk mēs to saucam par patērētāju programmu, tagad darba kārtība. Bet jautājumi jebkurā gadījumā ir svarīgi un diskutējami. Migels Garšes Ramon runā par daudziem jautājumiem, kuri ir ārkārtīgi svarīgi un kuriem es pilnībā piekrītu viņa viedoklim. Neminēšu šeit visu un tomēr. Arī man ir zināmas šaubas, es pat gribētu teikt eh, jautājumu vai negatīva attieksme, un tāpat arī manai politiskajai grupai. Švāba kungs jau vairākus no tiem pieminēja, Un tomēr tas attiecās arī uz jūs jau iepriekš teikto. Runājot par citiem aspektiem, IMCO komiteja vienmēr ir iestājusies par to, lai mēģinātu rast vienošanos. Un eh, tāpēc eh, kompromiss, par kuriem mums vajadzētu vienoties, eh, kompromiss galvenais uzdevums ir panākt rezultātu. Un, kā jau Švābakungs teica, arī mums vajadzētu izskatīt vairākus punktus šeit. Runājot par trešo punktu, kurā runa iet par Eiropas uzņēmumu reģistru, lai tiktu izstrādāts Eiropas Savienības reģistrs. Es nedomāju, ka tam vajadzētu ieņemt šādu formu. Kāpēc? katrā ziņā tā, kā tas trešajā punktā ir pateikts, te netiek, ska netiek skaidrs, kāpēc tiks izstrādāts Savienību Eiropas reģistrs, kas ļaus izveidot Eiropas mēroga, mēroga savienības, vai ar to tiek domāts organizāciju tīkls, paraugu prakses apmaiņa. Bet, ja mēs runājam par Eiropas reģistru, man nav skaidrs, ko tas nozīmē. Ceturtais, jautā, ceturtais punkts. Šeit piekrīt referentam ka saskaroties ar bīstamiem produktiem, spekulatīviem finanšu produktiem, maldinošu reklāmu, runiet par izglītību visas dzīves garumā, sākot no skolas pēdējie vārdi. Domāju, ka izglītībai ir jābūt eh, visas dzīves garumā, vai nav tā, ka mēs no skolām prasam pārāk daudz? Manuprāt, skolas nevienmēr var izpildīt visu to, ko mēs no tām paģēram. Sastais pāns. Uh, vienoti standarti produktu drošībai. Piekrīt, ka tā tam būtu jābūt. Ir jāievieš kontrole un eh, arī ražojuma izsakojamībai ir jābūt svarīgai. Sestais punkts. Referents eh, jau to pieminēja, runiet par ētirzniecību. E Mēs visi esam viensprātis Ir ļoti svarīgi, lai e-tirdzniecība eh, veiksmīgi darbotos. Un um, Visi pētījumi, kurus galvenokārt ir organizējusi komisija, rāda, ka e-tirsniecībā ir ļoti daudz mīnusu. 80. punkti. Šeit ir uzsvērta nepieciešamība labāk aizsargāt neaizsargāto patērētāju, bet šeit astotajā punktā arī runa iet par negodīgu komercpraksi. Švāba kungs vai varbūt kāds cits varētu minēt kādu konkrētu piemēru par negodīgu praksi un kā aizsargāt patērētājus. Es, eh, protams, esmu par to, lai mēs aizsargātu patērētājs, kas ir paņēmuši pārāk lielu aizņēmumu dzīvokļu pirkšanai, bet patiesībā dzīvoklis nav tikai patērētāja ka tas nav tikai patērētāja produkts, izstrādājums, ko var nopirkt. Tas tomēr ir kaut kas pavisam cits. Tāpēc um, patērētāja vainas dēļ nonākuši tādā riska situācijā, ka varētu tikt izlikt no mājokļa. Nezinu, vai tam te vajadzētu būt. Protams, runājot par patērētāju vispārībā, jautājums par to, kāpēc referents uzsver īpašas riska grupas, um, ir īpašas riska grupas transporta jomā. Ko jūs konkrēti ar to domājat dažādās dzīves situācijās, riska grupas? Vai ir veikta kāda cenu salīdzināšana? Patērētāja darba kārtībā iespējams, ka Tur šis jautājums ir izklāstīts ļoti vispārīgi, un varbūt, ka mums vajadzētu tam pieskarties detalizētāk. 15. punkts par to, ka bezdarbniekiem vajadzētu juridisko palīdzību piedāvāt par velti. E, šeit tiek piedāvāts konkrēts mehānisms, bet um, diez vai tas ir adekvāti kaut vai runājot par um, laika termiņiem un salīdzinot ar citiem tekstiem, kuros parādās alternatīva strīdu izšķiršana un kolektīvo konfliktu risināšana. Runiet par tā saucamo ADR procedūru. Es eh, nepiekrītu, ka 15. punktā atrunātais ir saskaņā ar mūsu citos likumdošanas aktos iestrādātajiem laika termiņiem. Vēl viens jautājums, un šajā es kategoriski nepiekrītu Švāba kungam. To esmu jau teicis un atkārtojis vairākas reizes, un man šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Proti. Komisija visai neskaidros terminos runā par to, ka tiks veikts darbs un tiks meklēt risinājumi. Manuprāt, šeit formulējumam vajadzētu būt daudz, daudz konkrētākam. Tieši komisijas eh, darba programmai 13. Ga 13. gadam tur runa neiet par kolektīvu konfliktu risināšanu. Es uzskatu, ka alternatīvu strīdu izšķiršana tam ir jābūt vienam no prioritējumiem jautājumiem, jo tas vēl joprojām nav sas, eh, sakārtots. Un varbūt, ka šos jautājumus vajadzētu izskatīt arī politisko grupu sanāksmēs. Kā jau teicu, uzskatu, ka, referē, ka ziņojumu var vēl tālāk uzlabot, bet eh, kopumā uzskatu, ka tas ir salīdzsvarots Varbūt vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka no mūsu komitejas mandāta viedokļa raugoties ziņojumā ir vairāk neskaidri punkti, vairāk neskaidri stūri. Ir jautājumi, kurus vajadzētu izskatīt sīkāk un niansētāk, un savukārt tādi, kurus vajadzētu atstāt citu kompetencē. Prieksēdētājs, paldies! Kā jau teicu, jā, ja visi būtu tik efektīvi kā jūs, tad mēs būtu uh, beiguši jau daudz ātrāk. Tātad pusstunda šādu jautājumu izskatīšanai parasti ir pietiekama. Nākamā ir Rīles kundze. Un pēc tam es arī pats izteikšos. Rīles kundze. Kutsvās. Paldies, es runāšu īsi. Tikai vērsīšos pie referenta ar daž saistībā ar dažiem jautājumiem. Piemēram, G punktā vajag skaidrāk paust to, ka patērētāji ir neapmierināti ar finanšu pakalpojumiem, jo konsultācijas ir sliktas, bet otrajā teikuma pusē pēkšņi parādās centrālā banka un inspektori. Nezinu, vai mūsu komitejas uzdevums ir par to runāt. Manuprāt, mums ir jākoncentrējas uz konsultācijām, kur tiešām ir daudz trūkumu tieši finanšu pakalpojumu jomām. Eh, pakalpojumiem ir jābūt saprotamiem, caurskatāmiem, un patērētājiem ir jāzina, kāpēc rodas tādas izmaksas par konsultācijām. Tāpat attiecīgajā pantā, tas ir ar astoto numuru, manuprāt, nav saprotams, ko referents ar to īsti grib panākt ar šo astoto punktu. Un vēl Sastais punkts - tirgus uzraudzība. Šaldemozes kundze jau daudzus gadus ir prasījusi no komisijas rīcību. Komisija tagad ir tā kā e, ļāvusies, bet šajā ziņojumā par tirgus uzraudzību nav nekas daudz jauns nācis klāt. Un 13. punktā, ja es pareizi saprotu, runa ir par jautājumu, kas skar mazumtirgotājus un piegādes ķēdi. Un te vajadzētu vairāk runāt par to, ko Koratsa Biltas kundze ir piedāvājusi šim ziņojumam. Un tas arī šeit ir jāiekļau, bet jāizvairās no dubultošanās. Paldies! Thank you very much. Um, um just a few comments from paldies. Es arī komentēšu, jo esmu ēnu referents. Es piekrītu kolēģiem. Jums, man būtībā bija taisnība. Mums, mēs nedrīkstam aizmirst, ka galvenais ir, kā mēs vērtējam komisijas, komisijas rīcību patērētāju politikas uh, jomām šeit ziņojums satur divas lapas ar ieteikumiem. Manuprāt, līdzsvars jādomā nav ievērots. Un es varētu referentam varbūt ieteikt, kaut gan nezinu, vai es to drīkstu, ka te ir virkne punktu, uh, kas nav saprotami bez īpaša paskaidrojuma. Ja runa, piemēram, par to, ka komisija tiek aicināta izstrādāt zaļo grāmatu, un tas jau ir tā ļoti labi, bet ieteikumos es neko tādu vairs neredzu. Un šī visa ziņojuma efektivitāte būs vislielākā tad, ja mēs koncentrēsimies uz to, kas skar tieši mūsu komiteju. Un vēl gribu atgādināt referentam, ka pārtikas drošība vai ģenētiski modificēti organismi vai nanotehnoloģijas tā nav mūsu kompetence. Tas ir jāņem vērā vērtējot uh, kontekstu. Uh, neesam atbildīgi arī par korporatīvo pārvaldību un finanšu pakalpojumiem. Tas viss ir ļoti labi, bet jādomā tomēr tādu vēsu galvu. Un mums jāpatur prātā Eiropas patērētāju darba kārtība. Lūkšu referentu tikties ar ēnu referentiem un mazliet tā rūpīgāk tomēr iepazīties ar kas īsti iedarās patērētāju darba programmā un kas nē, ko patērētāji gaida no mums nākotnē, kas viņus neapmierina. Manuprāt, mums darētu koncentrēties arī uz tiešsaistes pakalpojumiem un jāstrādā ar ļoti daudziem tādiem problemātiskiem patērētāja aizsardzības jautājumiem. Patērētāju. Patērētāja tiesības, to ievērošana ļoti atšķirās dalību valstīs. Pastāv tādas saskaņas trūkums administratīvā kapacitāte, apmācība, arī tie ir svarīgi jautājumi. Pareizi ir um, ņemt vērā šo um, komisijas piedāvāto tādu kā izvērtēšanas tabulu. Uh, rezultātu tabulu attiecībā uz patērētāju tiesībām. Patērētāji ir jāinformē, jāizglīto un mums jārunā konkrētāk par lietām, kas piedar pie patērētāju darba kārtības. Un, manuprāt, um, ietvars ir, bet tas ir jāizpilda tā ļoti konkrēti. Un ļoti priecājos redzēt Mainas kundzi un jādomā, ka Gebhārdas kundze arī kaut ko sacīs. Lūdzu, vai jūs kaut ko vēlties teikt? Gebhārdas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam par labu ziņojuma projektu. Es jūs uzklausīju priekšsēdētāji. Jūs vēl labāk zināt to, ka mums ir ierobežota vieta, kur mēs varam kaut ko ierakstīt pamatojums arī nevar būt pārāk garš, un tas, kas pietrūks, to referents vēl var iekļaut tekstā. Tāpēc es negribētu pārmest referentam, ka kaut kas varbūt nav pietiekami izsmeļoši izklāstīts, jo mums ir jāņem vērā arī dokumentu izstrādes noteikumi parlamentā. Un, manuprāt, te es varētu arī strīdēties jums pretī, Hārbor kungs, finanšu pakalpojumi Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums ir kompetence šajā jomā. Tas attiec uz konsultācijām, tas attiec uz patērētāju aizsardzību, uz padziļinātu sadarbību attiecībā uz hipotekāro um, direktīvu, hipotekāro kredītu direktīvu. Tas viss mūs skar un ļoti labi, ka par to šeit ir runa. Tas pats attiec arī uz jautājumiem, kas, par kuriem mēs šeit neapspriežamies, bet patērētāji nevar saprast, kāpēc patērētāju tiesības mēs esam ar mieru apspriest, bet pārtiks drošību tieši nē. Un es saprotu cilvēkus, tāpēc mums tomēr ir par to arī jārunā. Bet vārdu es lūdzu cita iemesla dēļ. No vienas puses punkts par vislabāko īstenošanu un kolektīvajām prasībām ir jautājums, kam jāpievērš īpaša vērība. Švāba kungs tā īsti nedomā, raizējas par to, nu kā to īsti formulēt, bet uh, ja nu kaut kas mums rada raizes, mums tam ir jāpieiet ar tādu pozitīvu uh, pieeju un jāķerās tik klāt. Mēs negribam kolektīvās prasības, kādas ir raksturīgas ASV tiesību sistēmā. Mēs redzam, ka tas parasti darbojas visai slikti, no tā nopelna tikai advokāti, bet uh, gribam, lai patērētāji baudītu savas tiesības Eiropas iekšējā tirgū. Mums ir jāpanāk progress šajā kolektīvo prasību jomā, un šeit nepietiek ar alternatīvo strīdu izšķiršanu. Labi, šī alternatīvā strīda izšķiršana jau ir ļoti laba lieta, bet vienmēr būs gadījumi, kur ar to būs par maz, kur tā nebūs efektīva, un tiesāšanās būs jāturpina, un tur būs vajadzīgi mehānismi, ko izmantot. Man jau, protams, arī vienmēr labāk patīk, ja var tikt galā bez tiesas, bet tas nevienmēr ir iespējams. Un ar to arī mēs palīdzēsim patērētājiem. Un vēl otrs punkts, ko es gribētu, lai, kas, ko es gribētu šajā ziņojumā tā labāk formulēt. Esam saņēmuši prasību no pilsoņa kurš dzīvo Francijā, viņš ir vācietis, dzīvo Francijā un kaut ko pasūtīja Amazon lapā un konstatēja, ka Amazon Vācijā šo preci piedāvā par daudz mazāku cenu nekā Francijā un, protams, izvēlējās Amazon Vācijas lapu. Bet uz Franciju prece netika sūtīta, atrunājoties ar to, ka Amazon ir arī atsevišķa tīmekļa vietne Francijā. Un tā taču nevar būt, ka uzņēmumi vienkārši uh, meklē attaisnojumu tāpēc, ka pastāv valstu robežas. Tas nebūtu nav patērētāja interesēs, jo šādas sūdzības pienāk arvien biežāk Un attaistošanās vienkārši ir tāda, ka šim uzņēmumam ir arī uh, vietne attiecīgajā valstī. Un tas attiecās ne tikai uz Amazon, bet arī uz citiem tiešsaistes piedāvātājiem. Mana māte kaut ko vēlējās, un es redzēju, ka Vācijā cena ir par 200 eiro zemāka un es uh, pasūtīju to Vācijā, un tad sūtīju mātei to preci pa pastu, un tas tāpat ar visu pastu bija lētāk nekā Francijā. Un trešais punkts. Arī šeit vajadzīgs tāds, par to arī jārunā vairāk. Tas ir tas ir aicinājums vai uzaicinājums īstenot noteikumus. Pirms pāris dienām es lasīju, ka Eiropas komisija ir vēlreiz izpētījusi tīmekļa vietnes un pārbaudījusi, vai tās atbilst Eiropas Savienības noteikumiem. Un sevišķi tās ir vietnes, kas piedāvā bezmaksas spēles, kompjūter spēles. Uh, un gandrīz 50% no lapām, kas ir domāts bērniem jaunākiem par 14 gadiem, neatbilst uh, mūsu prasībām. Šeit ir it kā tā kā tiek piedāvāta bezmaksas spēle, tā tiek lejupielādēta, un tā visa rezultātā par to ir jāmaksā, un tas ir jādara vecākiem. Uh, um, arī šī problēma ir jāuzsver mūsu ziņojumā. Paldies komisijai, gribu to uzsve, uzslavēt par tās aktivitāti. Un, protams, ka arī dalību valstīm ir jābūt aktīvākām. Well, thank you very much. Paldies! Paldies par ļoti labajiem komentāriem, interesantajiem. Uh, Es e, saprotu, kādi referentam ir ierobežojumi. Lapu skaita ziņā es tikai vēlējos pateikt, ka visi mēs ēnu referenti esam mēģinājuši iekļaut šajā ziņojumā to, kas mums ir svarīgi, to, ko mēs vēlamies redzēt patērētāju darba kārtībā. Es e, jums pilnībā piekrītu, ka mēs esam daudz strādājuši, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs e, strikt iestātos par patērētāju tiesību aizsardzību. Patiesībā ne vienmēr ekonomikas komitejas deputāti mums piekrīt, bet tagad es vēlētos dot vārdu komisijai. Džekija Mainere, es atvainojos, ka mēs tik eh, ilgi esam iekavējušies, bet vairāk tēju paužu mums nebūs. Jūs esat vienmēr laipni aicināti šeit, un tagad, eh, Džekija, mēs vēlētos dzirdēt jūsu komentārus, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirmām kārtām komisijas vārdā es eh, esmu ieradusies šeit ar kolēģiem no tiesību direkt, ģenerāla direktorāta, jo atcerēsimies, ka patērētāja aizsardzības programma bija Redingas un Dalī komisāra kopīgi izveidota. Un galvenais nolūks bija apvienot vienotā dokumentā, vienā dokumentā komisijas visu darbu, kas ir vērsts uz patērētāju aizsardzību. Līdz ar to ne tikai iekšlietu direkt, ģenerāldirektorāts, bet arī tieslietu ģenerāldirektorāts piek, piedalījās arī um, energo ģenera, ģenerāldirektorāts, eh, transporta ģenerāldirektorāts un arī citi, jo tie visi dod savu artavu patērētāju aizsardzībā. Tā bija atbilda Eiropas parlamenta prasībai izveidot kopīgu dokumentu, kurā apvienotos Eiropas komisijas patērētāju aizsardzības politika. Un e, mēs esam būtisku soli pagājušies pretim šā mērķa sasniegšanai. Šajā dokumentā mēs iekļāvām ārkārtīgi daudz punktus, kurus ceram, uh, kuri cerams būs aktuāli arī 20. gadā, tāpēc mēs eh, runājām daudz arī par apvārsnes 2020. Un tomēr ir svarīgi citi aspekti un citas iniciatīvas, kuras parādījās tikai šajā, šajā komisijā. Un eh, līdz ar to šī komisija beigs savu darbu 14. gadā, bet mums ir jāstrādā tālāk. Man priecē tas, ka referents piekrīt četriem būtiskākajiem arī komisijas priekšlikumā izvirzītajiem momentiem un arī tam, ka patērētāja aizsardzības programmā ir jābūt aktualizētāji. Vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir visas šīs normas īstenot dzīvē, to pašu uzsver arī referents. Uh, Nākamajā gadā mēs runāsim tieši un strādāsim tieši pie visu normu izpildes dzīvē. Gephards kundze jau pieminēja divus no šiem aspektiem. Viena ir cenu atšķirība uh, vienai un tai pašai kompānijai dažādās dalību valstīs. Par to mēs komisijā esam sākuši patiesībā pavisam nesen runāt. Komisijā sadarbojoties ar dalību valstu patērētāju aizsardzības organizācijām un atbilstīgajām ministrijām. Bet mēs uzskatām, ka to vajadzētu iekļaut arī pakalpojumu direktīvā. Tas arī tur ir pakalpojumu piedāvājums un pārdošana nedrīkst tik diskriminēta balstoties uz to, kurā vietā patērētājs dzīvo. Un eh, iekšē, iekšlietu tirgus arī, iekšlietu direktorāts arī ir eh, redzējis arī vairākas atšķirības, piemēram, nopērkot čārter reisu un, piemēram, eh, ja jūs iestrēkstat uz kalnaina ceļa Itālijā un esat bulgārs, tad jūs maksāsiet par mašīnas izvilkšanu no šī ceļa daudz dārgāk nekā itālis. Mēs e, ļoti daudz strādājam ar šiem jautājumiem, un tas tiešām ir pakalpojumu direktīvas izpildes jautājums. 13. gadā, kā jau teicu, mēs daudz runāsim par šo normatīvo izpildi dzīvē, un eh, tas arī būs nākamgad paredzētā patērētājs samita galvenā tēma. Doma ir līdz nākamā gada beigām sagatavot stratēģiju par patērētāju tiesību izpildu, adekvātu izpildu ES. Īpaši vēlētos runāt par to, kā mēs labāk varētu visā Eiropas Savienībā šīs tiesības īstenot dzīvē. Īpaši uzmanību pievērsīsim interneta vietnēm, Piemēram, šeit jau izskanēja par lejupielādētām spēlēm, bet ir arī daudz citu ar internetu saistīti jautājumi. Piemēram, ne tiešsaistē piedāvāti pakalpojumi, ja kāda dalība valsts konkrētā dalība valstī pārdod savu pakalpojumu citas dalība valsts patērētājam, tad katrā gadījumā, ja ja šis pakalpojums tiek piedāvāts pāri robežām, tad e, ir neadekvāta prakse, un komisija uzskata, ka mēs varētu daudz labāk uzlabot pakalpojumu sniegšanu sadarbojoties ar dalību valstu atbilstīgajām iestādēm. Par koprasības iesniegšanu tiesā arī šeit ir atcauc uz komisijas darba programmu, un arī šeit mēs e, diskutējam par to, kādā ietvarā mums vajadzētu strādāt, sadarbojoties ar citu ģenerāldirektorātu kolēģiem. Nezinu, vai man kolēģi vēlēsies ko bilst no tieslietu ģenerāldirektorāta. Ja ne, tad vēlētos pateikties gan ēnu, gan arī referentam un atbalstīsim šo ziņojumu pieņemšanu. Manfrēdi kundze, jā, sveic jūs arī šeit mūsu sēdē. Vai ir kāds no jums, kas vēlētos ko piebilst? Not really, I mean... Piebilst gluži nē, jo Mainēs kundze jau apkopoja komisijas paveikto. Protams, ka šajā ziņojumā ir vairākas idejas, kuras būs nepieciešams sīkāk izskatīt, bet eh, parlamenta Prieksēdētāja vietniece ir izstrādājusi ideju par to, ka si sievietes vadošo samatos. Un e, jautājums par sieviešu klātbūtni vadošu uzņēmumu valdēs ir ārkārtīgi aktuāls. Ņemot vērā to, es vēlētos izteikt manu pilnīgo atbalstu Mainers kundzes teiktajam un arī DJ Sanko. Uh, Mēs uzskatām, ka ir jāuzlabo visu normu īstenošana dzīvē, jo lielākā daļa no visiem labajiem likumiem nedarbojās bieži vien. Mums ir jāpārskata tas, kādā veidā dalību valstis īsteno ļoti labus likumdošanas aktus, vēl jau vairāk ņemot vērā patreizējo, no, patreizējo interneta tehnoloģiju attīstību. Prieksēdētājs, paldies! Paldies abām komisijas pārstāvēm! Jūs esat mums sniegusi vēl vielu pārdomām, un eh, jau Gephardas kundze teica, ka jautājums par pārobežu tirzniecību un pakalpojumiem ir ārkārtīgi aktuāls, un arī patērētāja rezultāta tabula. Jā. Tagad eh, došu vārdu referenta kungam, apkopojošām idejām, ja tā varētu teikt, un arī, lai zinātu, kad mēs nākamreiz ziņojumu izskatīsim. Lūdzu! Garses Ramonkungs. Gracias, presidente. De entrada... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms gribētu paust kādas vispārīgas pārdomas. Un proti, runa ir par uh, kopīgo rīcību, pa, pie, strādājot pie patērētāja aizsardzības politikas. Uh, Tas ir ļoti svarīgs aspekts, un bez šaubām šeit runa ir par patērētāju kā tādu, patērētāju kopumā. Viņš ir daļa vis, no visas Eiropas ekonomikas sistēmas. Viņš vienlaicīgi ir patērētājs un arī pilsonis. Un šī iemesla dēļ patērētāju aizsardzības eh, programma ir ļoti svarīga. Un tagad es nonāku pie savā otrā komentāra. Gribēju pieskarties formulējumam un maniem centieniem strādājot pie formulējuma. Ļoti uzmanīgi ieklausījos ēnu referenču teiktajā un uzskatu, ka būs ļoti vienkārši vienoties. Jo galu galā Mērķis ir radīt labāku līdzsvaru starp atsevišķām pārtījām Eh, iesaistītajām pusēm un daļām. Un es domāju, ka tāpēc mēs varēsim viegli vienoties par formulējumu. Es labprāt gribētu turpmākajās dienās organizēt sanāksmi ar ēnu referentiem. Protams, mums būs, mums jāņem vērā, kāds ir šīs dienas datums. Mums jācenšas atrast šo kopīgo formulējumu un kopīgo toni. Uh, Protams, eh, mums ir maz vietas, kur izvērsties, mēs nevaram pievienot pārāk daudz rindiņas. Tad ir dažas lietas, kas tika pieminētas un kurām es nevaru piekrist, bet, nu, kā jau teicu, ziņojumā nav pārāk daudz vietas. Jūs varat iesniegt grozījums, tas arī pats to var darīt, un centīsimies skatīties, kā to iekļaut tekstā. Un es domāju, ka kvantitāti un kvalitāti mēs varēsim uzlabot. Nu, tie bija tādi vispārīgi komentāri. Tagad eh, pāriešu pie detalizētākiem komentāriem. Nu, tika eh, pausti dažādi viedokļi, un uz tiem var atbildēt šādi. Man tika lūgts, lai es ņemu vērā, ka par šodien nav piemēroti uh, uzkraut jaunas nastas privātiem sektoram. Tam es pilnīgi piekrītu. Bet tas nedrīkst nozīmēt arī to, ka līdz ar to tiek ierobežots patērētāju aizsardzības tiesības. Es domāju, ka mums daudz vairāk uh, ir jācenšas atrast tādu vidē, vidusceļu. Mums tas ir ļau, ļoti svarīgi. Protams, es ņemu vērā ekonomisko situāciju, kurā mēs atrodamies, bet mums jāņem vērā patērētāju tiesības. Un vēl kāds vispārīgs komentārs, ko var pievienot. Un proti, mēs kā Eiropas parlamenta pārstāvi nevaram iesniegt priekšlikumus patērot aizsardzības politikai tādus priekšlikumus, kuros mēs neņemam vērā pašreizējo Eiropas politiku situāciju. Un ne, tāpat mēs nedrīkstam izteikt tādus komentārus, kuros mēs neņemam vērā nākotni. Un tāpēc Mums ir tiešām jākoncentrējās uz patērētāju prasībām un vajadzībām. Un tāpēc mums tiešām nepieciešams patērētāju aizsardzības organizācijas. Tālāk pievērsīšos pakalpojumiem. Var piekrist tam, kas izskanēja par šo tēmu. Šī ir tēma, kuru mēs nedrīkstam vienkārši apiet. Mums jāvienojās par to, kā mēs vislabāk šo jautājumu noformulēsim, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka šeit runa ir par aspektu, kurš pilsoņiem ir ļoti būtisks un kurš pilsoņiem rada arī bāžas. Vairāki ēnu referenti uzsvēra, ka manā ziņojumā ir punkti, kuri vairāk, pārāk daudz mm, atsaucās uz Spānijas situāciju. No vienas puses tas arī ir taisnība, bet ņemot vērā faktu, ka Eiropā ir ļoti dažādas ekonomiskās situācijas, bet viena kop, ir kopīga lieta visiem, un proti patērētāji atrodas krīzes situācijā. Un Protams, arī šeit ir atšķirības. Un tomēr domāju, ka nebūs neiespējami pilsoņu ņemt vērā visas Eiropas Savienības eh, pilsoņu vajadzības un prasības. Tālāk vēl kādi konkrētāki komentāri. Īpaši domāju par trešo punktu. Es domāju, ka tuvākajās dienās mums vajadzētu to, nodrošināt to, lai patērēto aizsardzības reģistrs, kurš tiek pieminēts trešajā punktā, ka tas līdzienās tam, kas ir uh, Eiropas komisijas direktīvā 2029. Tur jau ir runa par to, ka jānodrošina Eiropas patērētāja aizsardzības organizācija tiesības, un tāpēc to šeit atsevišķi varbūt nevajag pieminēt. Katrā ziņā tagad pāriešu pie sastā punkta. Arī sesto punktu pieminēja. Sestajā punktā runa ir par kontroli izcelsmes valstī. Uh, produktiem, kas nāk no trešajām valstīm. Tālāk, 8.9. punkts. Šeit runa ir par uh, pašreizējo patērētāju situāciju uh, un finanšu pakalpojumiem un situācija, kas saistīta ar uh, mājokļiem. Vēl es gribētu te pievienot kādu aspektu. Es domāju, ka mēs esam gatavi atrast tādu labāku formulējumu, kurš patiks visiem. Piecpadsmitais punkts. Nu, varbūt būs, uh, nebūs uh, pareizi, ja mēs runājam šeit par, to, par 20%, Bet es domāju, ka ir reizes, kad parlamentam jābūt drosmīgam. Pilsoņi uh, uzstāda savas prasības, kuras mums ir jāņem vērā. Tālāk kolektīvās sūdzības atkal un atkal tiek pieminēts. Es domāju, ka Mums ir jāstrādā pie patērētāja aizsardzības tēmas, jo, ja mēs gribam stiprināt uh, eh, patērētāju tiesības un viņu piekļuvu dažādiem tiesību aizsardzības mehānismiem, un ja mēs gribam, lai viss šā procedūra norisinās ātrāk, tad, ne, tad es domāju, ka mums jācenšās atrast tādu formulējumu, kam visi varētu piekrist, lai mēs tiešām šo jomu varētu efektīvi uzlabot. Šeit varbūt pieder klāt arī tas, ka šie uh, strīdu risināšanas mehānismi ir attiecīgi jāpiemēro. Daži ēnu referenti pieminēja punktus, kur mm, manā ziņojumā drīzāk in inovatīvi, piemēram, veselības dienesti. Es domāju, ka tā ir tāda um, uh, centrāla nepieciešamība, ļoti būtiska, un uz to mums ir jāatrod atbilde. Es ceru, ka nevienu komentāru neesmu izlaidis, bet, kā jau teicu, esmu gatavs censties sasniegt vienprātību, un jā, būs iespējams eh, norganizēt vēl vienu ēnu referentu sanāksmes, tiešām būs ļoti lietarīgi. Un tad es nosūtīšu grozījumus un centīšos atrast vislabāko formulējumu, lai uzlabotu šo Eiropas parlamentu ziņojumu. Protams, labprāt izpētīšu un iepazīšos arī padomas un komisijas priekšlikumiem. Domāju, ka nākotnē mēs varēsim vienoties par to, kā mēs uzlabosim patērētāju aizsardzības programmu. Tagad pievērsīšos laika grafikam. Ja nemaldos, tad mums ir termiņš grozījuma iesniegšanai, tas ir 7. janvārs. Tas nozīmē arī to, ka mums tikpat kā nemaz vairs nav laika. Mums ir laika spiediens, un tāpēc mums nav, nevaram vilkt galu, garumā. Centīsimies tomēr uh, darīt, ko spēsim un ko spējam, un pēc iespējas labāk vienoties. Paldies! Much, um... Paldies! Bija ārkārtīgi svētīgi, ka mums bija šī viedokļa apmaiņa. Es eh, tikko runāju ar mūsu komitejas eh, ģenerālsekretāru, lai runātu par laika termiņu pagarināšanu. Es domāju, ka arī ēna referenti vēlēsies redzēt vairāk laika grozījuma iesniegšanai, lai atsvaidzinātu jautājumus, kas viņiem liekas ārkārtīgi svarīgi, un šobrīd izskatās, ka mums pat būs iespējams. Varbūt, ka mēs varētu ar jums par to parunāt rīt pēcpusdienā mums ar koordinatoru sēdi, un tad mēs varētu vienoties par jauniem grafikiem, piemēram, 25. janvārs grozījuma iesniegšanai, un iespējams, ka jūs tam piekritēsiet pretējā gadījumā mums vispār nav laika, jo parlaments beidz savu darbu rītā, trešdien vairāk darba nav, un tad tūlītās pirmajā dienā, 7. janvārī, jau ir jābūt iesniegtiem grozījumiem. Tā tad, Ramona kungs, ja jūs piekristu, mēs varētu vienoties par papildus laika piešķiršanu grozījumu sagatavošanai un to iesniegšanai. Ja jūs tam piekristu, tas būtu vienkārši lieliski. Jā, uzskatu, ka tas ir labs priekšlikums, un to es labprāt atbalstu. All right, well, we'll... Labi, tad eh, mēs vienosimies savā starpā, un rītā koordinatoru sēdē mēs to liksim uz vienošanos, un varbūt tad mēs varētu iekļaut arī vairākas no komisijas dzirdētās idejas jaunajos grozījumos. Vēlētos pateikties eh, komisijas pārstāvjiem, ka jūs esat šeit ieradušās. Labi. Paldies visiem. Tagad. Mēs esam nedaudz laikam priekšā un tomēr izskatās, ka datu aizsardzībai mums ir visi galvenie spēlētāji šeit. Komija kundze šeit, Šaldemons kundze šeit, Rīles kundze šeit bija, šobrīd pazudusi. Rošfor kungs runās eh, Lekagārda kunga, Lekagārda kunga vārdā, es runāšu savas politiskās grupas vārdā, Bulonšērs kundze arī, Vasiliju kundze komisijas vārdā. Jā, paldies, ka jūs skrējāt, lai varētu piedalīties, bet tiešām izskatās, ka mēs pabeigsim mazliet ātrāk. E, mēs uzsākām darbu vēlāk, tāpēc, ka bija priekšsēdētāja konference atvērta publikai. Tātad, sākam! Vispirms es vēlētos dot vārdu komiju kundzei, lai viņa mūs varētu iepazīstināt ar panāktajiem kompromisu grozījumiem, un tad es e, došu vārdu ēnu referentiem, un pēc tam dzirdēsim arī komisijas idejas. Tā tad lūdzu, komija kundze, vārds jums. Grazie, prezidenti! Paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi. Paldies par līdzinējo sadarbību un priecājos par to, cik labi mums tas izdevās. Mēs esam panākuši vienošanos pirmkārt par datu subjektu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs panācām šo um, rezultāti tiešām komandas darbā. Un es ceru, ka runājot par šīs kom komitejas kompetenci, te nekādu šaubu nav. Mēs uh, negribējām arī aizmirst iekšējā tirgus kohēziju un gribu uzsvērt, ka mūsu darbā neparādījās arī nekādi ideoloģiski konflikti. Uh, Tas nevienmēr ir raksturīgs šai komitejai, bet kopumā dokumentu projekts ļoti labi virzās uz priekšu. Tēma, protams, ir delikāta, tā skar privātas tiesības, tādus delikātus jautājumus. Te ir diezgan viegli nonākt līdz nacionāliem aizspriedumiem, tāpēc es gribētu aicināt kolēģus šos pasākumus, kas ir paredzēti iekšējā tirgus pilnīgošanai, mazliet tā atstāt otrā plānā personīgo pieredzi un individuālās intereses. Mums ir jādomā par iekšējo, par kopējo tirgu. Un jāsaka, ka šķēršļi nāca no citām komitejām, Uh, tas saistījās ar dažādām kultūrālām, nacionālām atšķirībām, bet diskusijas tomēr bija tādas auglīgas, un ja kolēģi piekrīt, tad es gribētu sākt ar tā saucamo profilingu, un būtu labi arī, ja komisija kaut ko pateiktu un paskaidrotu, ko tā 20 tātad 20. pantā īsti gribēja panākt. Manuprāt, šeit ir tāds kā pārpratums. Es negribu tagad apšaubīt kolēģu tiesības uh, kaut ko regulēt vai uzņemties šīs tiesības viena pati, bet es gribu tomēr konfliktus mazliet tā nolikt malā un atcerēties to, ka mūsu mērķis ir panākt kompromisu. Tāpēc gribēju arī komisijai jautāt, vai tā konkrēti var izklāstīt savu nostāju. Es piedāvāšu jums tagad konkrētus piemērus. Tātad profiling. Uh, vai šeit runa ir par kategoriju piemērošanu, kā tiek, kāda tā tiek izmantota apdrošināšanā, drošības riska menedžēšanā. Es nemaz um, negribu sākt runāt par to, kas notiktu, ja opting out iespēja šeit būtu paredzēta. Tas varētu novest pie tā, ka klienti vispār netiktu mudināti rīkoties korekti vai ziņot, iesniegt konkrē, patiesu informāciju. Un vēl, ja es, piemēram, saņemu reklāmu kurpēm vai, vai somām vai kaķu barībai, tad te, protams, ir lietas, kas man varētu būt tuvākas nekā citas. Uh, 19. pantā un 16. pantā runa ir par iespējām atteikties no datu tālākas apstrādes vai tālākas uh, nodošanas tālāk. Un vēl, ja kāds, piemēram, zina, ka es esmu itāliete, un runa ir par pētījumu rezultātiem, un kāds zina, ka es sevišķi par tiem interesējos, tad kāds man varētu rakstīt vēstuli, un jautājums ir par to, vai par to, ka man ir iespēja noskaidrot, vai dati, ko es iesniedzu, kas ar tiem notiek, kā tie tiek apstrādāti un kur tie tālāk paliek. Mazie un vidējie uzņēmumi par spīti visiem centieniem, um, mēs tomēr atkal un atkal sastapāmies ar grūtībām atrast tā saucamos palīdzības mehānismus maziem vidējiem uzņēmiem, piemērojot sliekšņus attiecībā uz pasākumu piemērošanu. Tā ir viena lieta, bet datu apstrāde vai datu drošība taču nav atkarīga no uzņēmuma darbinieku skaita. Te ir pavisam citi parametri, un arī par tiem mums ir nepieciešami priekšlikumi. Daži no parametriem ir tādi, kurus piemērot būtu ļoti grūti, tie šķiet tādi patvaļīgi, izgudroti, un arī šeit es gribētu ar komisiju vēlreiz par to runāt. Kolēģi iesniedza grozījumus tieši par šo, un es minēšu vēl vienu piemēru. Vai, piemēram, mas, mazam uzņēmumam ir tādas pašas tiesības kā lielam uzņēmumam Piemēram, 250 darbinieki Itālijā, tas ir liels uzņēmums. Protams, katram ir jābūt atbildīgam pašam par sevi un to, ko viņš dara. Un es negribu arī uzkraut visu atbildību mazam un vidējam uzņēmumam, ja tas, piemēram, ir amatniecības uzņēmums, bet tomēr jābūt līdzsvaram parametrs var būt gan cilvēku skaits, datu apstrādes personāls. Šeit ir jābūt līdzsvaram starp datu apstrādes dažādām iespējām. Un trešais punkts ar esmu runājis par to ar ēnu referentu, runa ir par mazgadīgo, nepilngadīgo aizsardzību. Tā ir patērētāja kategorija, kas, kam ir nepieciešama īpaša aizsardzība, bet šaubas rada praktiskās īstenošanas iespējas. Ja valsts likums nosaka, ka sākot ar 17 gadiem pie jaunieša var vērsties tieši, vai, teiksim, jaunietis var stāties laulībā, bet datu um, aizsardzības noteikumi neļauj um, šos datus izmantot vai liek tos dzēst. Nu, jautājums ir, vai man tiešām ir vajadzīga uh, vecāku atļauju attiecībā uz datu apstrādi, ja no otras puses esmu pietiekami nobriedis, lai stātos laulībā. Es um, savos priekšlikumos mazliet tā kā pakāpjos atpakaļ, bet es gribētu jums piedāvāt šos apsvērumus pārdomām, jo tās nav problēmas, kas skar atsevišķas valstis. Tās skar iekšējo tirgu un Eiropas patērētājus. Un es būtu ļoti priecīgi, ja kolēģi man izklāstītu vēlreiz savas pozīcijas un vēlreiz lielu, liels paldies kolēģiem par sadarbību. Paldies Kaminkundzei un, eh, ceru, un arī paldies par kompromisiem. Tagad šāda mūzes kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, Arī es vēlētos pateikties komikundzei, atvainojos, man zūd balss. Vispirmām kārtām vēlētos teikt, ka mums bija lieliska viedokļa apmaiņa Strasbūrā, kuras rezultātā mums izdevās vienoties par kompromisu grozējumiem. Uh, Šo diskusiju rezultātā mums eh, neizdevās vienoties par SMD grupas, sociālistu grupas grozījumiem. Mums joprojām ir zināmas neskaidrības gan par vairākiem kompromisiem, gan arī vispār runājot. Sociāldemokrāta grupa vēlas zināt, kāda ir jūsu nu, nostāja sociāldemokrāta grupai ļoti svarīgos grozījumos, līdz ar to šobrīd mums ir grūti atbalstīt visus grozījumus. Manai politiskajai grupai jautājums par piekrišanu ir ārkārtīgi svarīgs. Ir, iespēja, ir jāparedz iespēja dot aktīvu piekrišanu. Tas ir pirmajā un sastajā kompromisā, bet tajos runa iet tikai tad, ja tiek apstrādāti delikāti dati. Un, manuprāt, mūsuprāt, tas ir pārāk neplašs definējums. Nākamais - datu subjekts. Tā definīcija arī mums nav pieņemama. Jūs e, kompromisos nesat iekļāvus nevienu no sociāldemokrāta grupai svarīgiem jautājumiem, tāpēc ceram, ka mēs pie tā vēl varētu strādāt. Jūs tikko pieminējāt arī vecumu kā vienu no šķirkļiem. Un tomēr mums ir tik ārkārtīgi dažādas definīcijas par to, ko nozīmē jaunietis Eiropā. Un tomēr mūsu politiskā grupa uzskata, ka bērni ir jāaizsargā un bērni līdz 18 gadu vecumam. Tāpēc eh, mēs piekrīt, mēs esam par sākotnējo tekstu redakciju, kurā komisija iekļāva labāku aizsardzību nekā jūs piedāvātajos kompromisos. Mums ļoti liela problēma ir jūsu piedāvātajos minētais profilējums. Iespējams, ka tās ir problēmas ar izpratni, ka mēs pilnībā neizprotam jūsu piedāvājumu un tomēr vairākos kompromisos jūs runājat par to, ko vajadzētu izmainīt. Tā tāda patērētāju iespējas izlekt no profila. Un eh, tā vietā vajadzētu aizliegt eh, diskriminējošus izteicienus, jo tad uh, ko tad nozīmē, mm, ko nozīmē diskriminējoši, ko nozīmē negodīgs? Mūsuprāt, tas ir pārāk plašs definējums. Tāpēc mana politiskā grupa iestājas par to, ka patērētājiem ir jābūt iespējai aktīvi izstāties, ja viņi to vēlas. Un iespējams, ka pie šīm diskusijām vēl atgriezīsimies. Vēl mēs diskutējām par tā saucamajiem datu tiltiem un vai vajadzētu īpašas laika ierobežojumu šo datu tiltu darbībai un varbūt, ka varētu rast kādu konkrētu laika termiņu. Tātad, kā jau teicu, domāju, ka mēs vēl varam sīkāk piestrādāt pie vairākiem kompromisiem, lai tie būtu pieņemami arī manai politiskajai grupai. Uh, Ja es jūs pareizi sapratu, komikundze, jūs nevariet atbalstīt mūsu iesniegtos grozījumus par kop piekrišanu. Un e, mūsu politiskajai grupai šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo lai mēs varētu balsot par ziņojumu pieņemšanu, mums tas ir ļoti svarīgi. Bet noslēgumā mums bija lieliska viedokļa apmaiņa Strasbūrā un ceru, ka mums izdosies atrasināt šos jautājumus, ja mums būs iespēja tikties eh, aci pret aci. Ceru, ka mums tāda iespēja būs un nevis tikai korespo, apmainīties korespondences ceļā. Un ceru, ka mēs, ejot vienā virzienā, radīsim kompromisus. Paldies! Paldies! 25. janvārs ir kompromisa iesniegšanas laiks. Un uh, ir ļoti labi, ka šie kompromisi ir sagatavoti tik agrīni uh, ziņojuma sagatavošanas etapā. Arī mana politiskā grupa ir, man, mana politisko grupu priecē tas, ka kompromiss jau ir, un uh, ceram, ka tam būs uh, būtiski ietekma arī Liba komitejas ziņojumam. Tagad Rošfor kungs, Lekagārda kunga vārds. Diemžēl Lokegārda kungs nevarēja ierasties, un es uh, centīšos viņu aizstāt. Viņš man iedeva uh, nelielu ziņu, un tur ir teikts, uh, runājot par kompromisa grozījumiem, man jāpasaka, ka tie daļēji ir iesniegti tikai šodien, un viņš vēl visu nav spējis pietiekami izskatīt, bet katrā ziņā paldies Konī kundzei, ka tā tiešām ir eh, darījusi visu, lai sasniegtu kompromisu, kur ir arī viegli lasāmi. Eh, gribu šeit īpaši pieminēt profiling, profilēšanu. Šos grozījumus mēs varam atbalstīt. Runājot par uzņēmumiem tad uh, uzskatām, ka ir iepriecinoši, ka šeit runa ir par to, ka vajadzētu paredzēt datu aizsardzības mehānismus, lai labāk aizsargātu patērētājus un klientus. Tiešām būtu jācenšas pastiprināti izstrādāt aizsardzības mehānismus un tos veicināt, lai datus nevarētu izmantot ļaunprātīgi. Legegārda kungs saka arī to, ka viņa prāt finanšu kriminalitāte un krāpšana ir um, jāizskauž. Un nav pietiekami, ka uh, par šīm tēmām ir minēts, runāts tikai apsvērumu punktos, pie sestā apsvērumu punkta. E, par to ir jārunā skaidrāk. Tiek uzsvērts arī, ka mums nepieciešams vēl papildus laiks, lai izskatītu pamatīgi visus kompromisus, kompromisus piedāvājumus. Un turpmākajās sanāksmēs janvārī mēs centīsimies sniegt jums pozitīvu atbildu un labu risinājumu. Paldies! Paldies! Es eh, pavisam īsi, es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Un eh, pilnīgi noteikti vēl viena ēnu referenta tikšanās nāktu visiem par labi. Tā tad eh, šeit es arī apstāšos. Paldies! That's a very enigmatic contribution, if I may say so, but... Um... Okay ļoti enigmātisks sakāmais. Jā, es. Es varu varbūt eh, pateikt, ka ir grozījumi, kur izskatās labi. Es neesmu simtprocentīgi pārliecināts, kas ar to ir domāts, bet. Eh, okay. Um, well, side... Uh, no savas puses. Mana politiskā grupa ir viensprāts ar citiem, kuri uzskata, ka Svarīgākais, un to jau komija kundze ir iekļāvusi savā ziņojumā, tātad svarīgākie jautājumi jau ir izskatīti. Jautājums par piekrišanu, par piekrišanas formām, kāda veida būs piekrišana. Izskatās, ka šis jautājums ir viskarstākais kartupels, un mēs iespējams organizēsim kaut ko kopīgu ar Pilsonisko brīvību komiteju piemēram, runājot par tā saucamajiem cepumiņiem un arī par citiem kompjūteru atpazinējiem un kā patērētājiem ir jāzina, ka tādi tiek izmantoti. Un eh, prasība informācijas sniegšanai bija sagatavot ļoti adekvāti, bet eh, tā, diemžēl, stipri palēnina visu procesu. Viens no jautājumiem, kas ir jāatrisina šobrīd, ir tāds, ka e-privātuma prasības tiek dažādi īstenots dažādās dalību valstīs proti nebija juridiskās skaidrības, kas, ar, kas ir domāts ar e-aizsardzību. Un ir dažādi, dažādās dalību valstīs ir dažāds viedoklis par to, cik lielā mērā vajadzētu aizsargāt un arī kādā līmenī likumdošanu sagatavot - direktīva, regula vai vienkārši vadlīnijas un ieteikumi. Un eh, runājot par tā saucamo cepumiņu direktīvu īstenošanu dzīvē, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un e, mums jau vajadzētu arī zināt, kas ir praktiski īstenojams un ko sagaida patērētāji. Jo patērētāji vē, patērētājiem ir jābūt informācijai par viņu datu kontroli, bet uh, patērētājs nedrīkst nepārtraukti tikt kaitināts ar jautājumiem, vai jūs piekrītat tam, vai jūs piekrītat šitam, un ja mēs visu laiku jautāsim patērētājiem, tad viņi visticamākais ignorēs. Ir svarīgi, lai informācija, kas tiek apkopot par patērētāju, būtu apkopota adekvāti. Un e, mana intuīcija saka, ka patreizējā ziņojuma projektā neviens nav apmierināts, neviena no mūsu bažām nav adekvāti izstrādāta. Visbeidzot par profilēšanu. Ir svarīgi, lai viss būtu sīk atrunāts, bet pārsteidzoši ir tas, ka vairāk no šeit pieminētajiem pasākumiem, proti komisijas priekšlikumā, ir saistīti ar Savienības vai dalību valstu likumu par specifiskām interesēm. Tātad šajā aspektā harmonizēts likumdošanas nav, jo pat ja likumdošana ir, to īstenošana dalību valstīs atšķirās, un varbūt, ka tai varē vajadzētu būt mūsu lielākajam uztraukuma avotam. Un visbeidzot, par proporcionalitāti. Mēs esam sagatavojuši, komija kundze ir sagatavojusi veselu virkni priekšlikumu, un mēs jau esam uz pareizā ceļa. Personas datu neliederīga izmantošana. Un e, iespējams, ka uh, privātuma direktīvas uh, provīzija pārcelšana uz uh, īstenošanu ļaus mums sasniegt pareizo līdzsvaru vieniem no būtiskākajiem īstenošanas elementiem jau šobrīd būtu jādarbojās. Līdz ar to šobrīd apkopotā pieredze liecina, ka diskusijās par e-privātuma direktīvu jautājums galvenokārt bija par patērētāja informēšanu par viņa datu izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu. Uh, Tātad patērētājs tiks informēts, bet ja patērētājs visu laiku tiek informēts, tad tas nāks tikai un vienīgi par ļaunu. Protams, ka mēs nevaram neņemt vērā ļoti smagus pārkāpumu gadījumus, kur ir jārisina. Un visbeidzot par proporcionalitāti. Par sankcijām, par saskanību. Komisijas priekšlikumā jau ir iets pareizajā virzienā, jo vismaz man personīgi liekas, es arī esmu iesniedzis vairākus grozījumus un man politiskā grupa, bet jautājums ir par to, cik liela ir noteikumu pārkāpuma ietekme uz eh, vispārīgo darbību. Manai politiskajai grupai liekas, ka pat maza kompānija var ļaunprātīgi uh, manipulēt ar būtisku datu daudzumu un gūstot vai negūstot komerciālu labumu nodarīt lielu postu datu, eh, datu īpašniekiem. Un eh, tas pilnīgi noteikti neveicinātu patērētāju uzticēšanos tirgumu. No otras puses, ja relatīvi pietiekami liela kompā uzņēmums uh, kļūdas dēļ nav paziņojis par konkrētu datu apkopošanu, un šeit pat nav svarīgi, vai šie dati ir delikāti vai nē, tāda proporcionalitāte saskanību vajadzētu ņemt vērā. Līdz ar to saskanība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Piemēram, maza, mazs uzņēmums, kurš pārkāp noteikums, varbūt, ka. Mm, maza uzņēmuma noteikuma pārkāpums nesīs daudz lielāku ļaunumu nekā liela uzņēmuma maz pārkāpums. Tātad eh, ierosinātās sankcijas un to proporcionalitāte ir jāizskata. Protams, ka mēs vēlamies, lai visi dati tiktu menedžēti adekvāti, un varbūt uh, pat eh, situācijas, kurās eh, uzņēmumi vai konkrēti cilvēki pareizi darbojoties, tomēr ir izsaukuši negatīvu, negatīvas sekas, un domāju, ka to visu mums vajadzētu ņemt vērā. Uzskat, ka mums ir izdevies panākt daudz, priecājos, ka komija kundze ir strādājusi, un 24. janvārī Domāju, ka mēs varēsim runāt par šiem jautājumiem, un tad ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos visu politisko grupu starpā. Un eh, ceru, ka Pilsonisko brīvību komiteja ņems vērā mūsu komitejas teikto. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Tagad došu vārdu komisijas pārstāvei, un pēc tam komīkundzei vārds. Lūdzu, komisija! Merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsadātāja kungs. Mēs gribētu pateikties no komisijas puses. Šķiet, ka šis jautājums virzies priekš diezgan ātri. Tiešām saņēmām grozījumus pēdējā brīdī. Oh. Euh, Bet tiešām mēs centīsimies darīt visu, ko mēs spēsim. Point de vue général pour la Commission, c'est important de garder le niveau de protection de la directive. Bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka uh, aizsardzības līmenis tiek saglabāts. Tātad es runāju par aizsardzības līmeni pašreizējā regulā un uzskatu, ka šis aizsardzības līmenis ir jāsaglabā. Nedrīkst samazināt aizsardzības līmeni. Tas ir ļoti būtiski. Nākošā lieta es ļoti daudz dzirdēju, bet runātājs saka, ka ir kāda tehniska traucējuma. Ja? I think the advice is to unplug your own head. Okay. okay, la notion du consentement. Euh... Labi, kā jau teicu, jau iepriekšējā sanāksmē mēs runājām par uh, piekrišanu. Arī šis elements ir ļoti būtisks un tas, kā um, tiek strādāts ar datiem. Ja ir nepieciešama obligāta piekrišana, bet tagad runātāja atkal pārtrauc savu komentāru. Thank you. Désolé, ça devrait être mieux maintenant. Oui, effectivement, je n'entends plus. Atvainojiet. Tagad es pats nedzirdu, ko es saku. Atsākšu vēlreiz. Es runāju par piekrišanu, kurai ir jānotiek apzināti un skaidri. Dokumentā par to nav pietiekami runāts. Šī piekrišana nedrīkst novest pie tā, ka kaut kādi dati kaut kādā veidā tiek um, traucēti. Par to ir runāts apsvērumu punktos, un tas nozīmē, ka šo piekrišanu var paust arī tādējādi, ka uh, internetā tiek uzklikšķināts uz kādas mm, konkrēts um, pogas, jeb kaut kādā citā veidā jādara zināms, jādara zināms sava piekrišana datu apstrādē. Tālāk grib pieskarties interešu līdzsvarošanai. Un ka ir jācenšas nodrošināt to, lai dati netiek izmantot ļaunprātīgi, jeb krāpšanas mērķiem. Uh, to vajadzētu aprakstīt eh, atsevišķā pantā. Tātad vispirms ir jābūt skaidrībā arī par mērķiem un to leģitimitāti. Komisija uzskata, ka vajadzētu panākt to, lai šāda sistēma sagād, nesagādā uh, papildus slogu finansiālā ziņā. Bet kas attiecas uz šim um, administratīvām izmaksām. Jā, šeit ir minēti mīkstināšanas faktori. Priekšlikumā uh, ir minēts arī jēdziens in particular. Tas nozīmē, ka var būt arī vēl citi faktori nekā tie, kas ir uzskaitīts sarakstām. Summas, kas minētas dokumentā, ir dažādas un ir arī vēl citi elementi, kas jāņem vērā. Un katra dat, katrai datu aizsardzības iestādei, protams, būs mm, savi kritēriji, ņemot vērā atsevišķās situācijas. Tālāk par eh, kompromisu grozījumu, kurš tika iesniegts šodien. Tajā runa ir par Eiropas datu aizsardzības paneļa loma. Komisijas priekšlikumā šim panelim ir tikai, ja valdē ir tikai konsultatīva loma. Tās ir valstu iestādes, kas ir kompetents, un šī valdei uzdevums ir sniegt konsultācijas un tā nepieņems nekaut kā, nekādus saistošus uh, lēmumus, jeb Tālāk pievērsīšos uh, konkrētāk referents jautājumiem. Nav īsti skaidrs, kāds, um, kas domāts ar profilēšanu, kas, ko ar to vēlamies sasniegt. Šeit ir um, runa par uh, to, kā notiek darbs ar īpaši jutīgiem datiem. Tas ir regulējums, kas uh, balstīts uz to, ka ir bijusi šī piekrišana. Tālāk gribētu vēl uzsvērt, ka šis, šī profilēšana ir saistīta arī ar pašais spēkā esošo direktīvu. Mēs šeit negribam paredzēt nekādu jaunu regulējumu. Pastāv pasākumi, kur varētu, kuriem varētu būt arī juridiskas sekas, ja bez kārt kādas konkrētas atsevišķas personas, un tam arī viss ir saistība, saistība ar uh, profilēšanu. Mums tiešām jābūt skaidrībā par to, cik tālajošas ir šīs sekas. Pasākumi ir jābalst uz IT un tie nav jāveic automātiski. Konkrēti aspekti, kas attiecās uz kādu konkrētu personu, piemēram, te varētu būt runa par uh, veselības uh, mm, pakalpojumiem, jeb kāda cita specifiska situācija. Tad uh, kādos gadījumos profilēšana būtu pieļaujama. Ņemot vērā šo doto līdzsvaru, kas eh, no vienas puses ir minēti šeit dokumentā, un otrs puses ņemot vērā arī konkrēto situāciju. Tas nozīmē, ka <clears throat> konkrētai personai būtu jāpiekrīt tam, ka viņas datus var izmantot, eh, var Tātad varētu tas būt tāds kā uh, līgums, kurā tiek uzdots personai jautājums, vai tā piekrīt, ka viņas dati tiek izmantoti. Un nedrīkstētu būt tā, ka tiek um, pārkāptas um, personas tiesības. Profilēšana saistībā ar 21. pāntu. Tad šeit dalībvalstīm tiek dota iespēja rīkoties saskaņā ar nacionāliem noteikumiem, ja tas ja tas atbilst situācijai. Tālāk, saistībā ar profilēšanu, gribu vēl minēt to, ka jānodrošina atbilstoši aizsardzības pasākumi. Pastāv eh, noteikums, kurš saka, ka automātiskā profilēšana drīkst tikt izmantota, tad, ja ir kādi īpaši jutīgi dati. Pastāv arī noteikumi 20. pāntā, eh, kur ir paredzēts, ka profilēšanas, eh, kur ir runa par eh, profilēšanas nozīmi, Arī 21. pāntā ir runa par to, ka jāaizsargā konkrētā persona. Komisija ir paredzējusi e, sliekšņus, kuri atrodam arī citos regulējumos. 250 e, personas mēs šeit minam. Tās un, un arī citas vērtības, kas minētas dokumentā, šie skaitļi uh, ir ņemti no citiem dokumentiem. Kāpēc mēs esam paredzējuši šādus sliekšņus? Vienkārši tāpēc, lai MVU atvieglinātu dzīvi. MVU ir jāatbrīvo no konkrētiem administratīviem slogiem tiešām mums jācenšas nodrošināt atbilstošu administratīvo uh, izmaksu slogu. Tālāk, kas attiecas uz mazskatīgo aizsardzību, uh, par, to, par šo jautājumu arī esam domājuši. Uh, šeit runa ir par kritēriju, kurš uh, balstīts uz ienākumiem, un tas būtu saistoši uh, visiem. Uh, iedzīvotājiem. Es ceru, ka ar saviem komentāriem neesmu pārāk pagarinājusi diskusiju, bet ceru, ka tie būs noderīgi. Paldies! Paldies! Jūsu komentāri mums palīdzēs strādājot pie teksta galīgās redakcijas. Tiešām paldies! Jo jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un, protams, ļoti sarežģīts. Komikundze. Vai vēlaties apkopot? Vēl kādu, vēl kādu? Mm, Ļoti īsi. Runājot par. Runāt par tikšanos, es piekrītu. Strasbūrā mēģinājām to organizēt, bet diemžēl neizdevās, jo daži deputāti netika uh, un uh, ierēģiem arī bija dažādas grūtības. Protams, vislabāk ir apspriesties klātienē. Un ja mēs tik um, tādus delikātus jautājumus apspriežam, tad, protams, visiem ir jābūt klāt. Un, ja tas izdosies, tad jau 1. janvāra nedēļā mēs varētu tikties un noskaidrot neskaidrus aspektus. Uh, um, kompromisa grozījumi jau ir um, deputātiem piesūtīti, katrā ziņā tie atrodas vietnē. Un, ja turpmākajās dienās vēl izdosies apkopot informāciju, lai tiešām janvāra pirmajā nedēļā mēs būtu ar informāciju jau iepazinušies, es to, par to tikai priecātos. Mēs nezaudētu laiku un uh, visa lieta raitāk risinātos. Uh, 24. ir balsojums komitejā un 23. janvārī Libe komitejā būs iepazīšanās ar dosjē un tad redzēsim, ko viņi teiks un ko mums piedāvās. Diemžēl mums nav šeit vienotas pieejas ar Lībe komiteju, to mēs zinām. Tas arī būtu viss. Es piefiksēju kolēģu teikto Un tad uh, mēs vēlreiz, protams, to visu apspriedīsim, bet tagad novēlam visiem jaukus svētkus un laimīgu jauno gadu. Jā, būtu ļoti jauki, ja mēs tomēr vienotos un lai mums nevajadzētu atcelt balsojumu uz vēlāku laiku. Mums jāiesaista Libes kolēģi tiešās diskusijās, uh, jo mēs būsim pirmie, kas balsosim par šo. Mēs tiekamies rītdien pulksten deviņos no rīta. Bal būs plašs balsošanas saraksts. Lūdzu, ņemiet līdzi balsošanas kartes. Un gribētu atgādināt, ka visa komiteja fotografēsies uh, pulksten deviņos, tātad rīt no rīta. Tā būs fotografija, ko izmantot Ziemassvētku apsveikumiem Lūdzu, ierodieties laikus un runāsim arī par uh, ārpustiesas uh, trialogu un citiem jautājumiem. Novēlu jubilāriem jauki nosvinēt dzimšanas dienu un tiekamies rīt.